So. Good afternoon. Good afternoon, dear colleagues. Thank you for your patience. I beg excuses for this minute of delay, but I was... Paldies par jūsu pacietību, kad gaidījāt, bet man bija jāpie, jāsniedz intervija BBC un es nevarēju to saīsināt. Labi, bet te nu mēs esam gatavi atkal ķerties pie darba, un sāksim ar septīto darba kārtības punktu pamatiesības stāvoklis Eiropas Savienībā 2010.11. gads. Referente Monika Flašikova Bērnova. Tātad par pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā ziņojuma projektu izskatīšana. Te ir runa par diviem gadiem, 10. un 11. gadu. Atbildīgā komiteja ir Lībe, atzinumi no FEM un PETī komitejām. Flasikovs Benovs kundzei došu vārdu vispirms, pēc tam būs diskusijas un tad arī noteiksim termiņu grozījumu iesniegšanai. Lūdzu, referentēju vārds. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Paldies priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Ziņojums par eh, pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā ir viens no pašiem būtiskākajiem dokumentiem, ar kuru parlaments vēlas uzlabot situāciju attiecībā uz pamatiesībām Eiropas Savienībā. Jūs iespējams zināt, kā priekšsēdētājs jau pieminēja, uh, Šo ziņojumu vajadzēja pieņemt pagājušajā gadā par 2010. gadu, bet tā kā komisijas priekšlikums nebija pietiekami kvalitatīvs, mēs pašreizējā ziņojumā izskatīsim gan 10. gan 11. gadu. Ziņojums par pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā par 2009. gadā, kur Kinga Gala bija referente pamatā pievērsās pir, lis, pirms Lisabonas um, arhitektūrai, un tur bija runa tātad par šo jomu pamatiesībās. Šo, šā gada ziņojums skar abu institūtu, Eiropas Savienības galveno institūciju situācijā attiecībā uz pamatiesību stāvokli 2010. un 2011. gadā gadījumos, kad ir neadekvāta aizsardzība vai iespējama pārkāpuma, tad tiek piedāvāt arī risinājumi. Ziņojumā, kur ir runa par 2004.8. gadu, arī redzējāt, ka bija sadalījums pat vairākām nodaļām, un līdzīgi tas ir arī šajā ziņojumā. Norādīšu uz daža, dažiem aspektiem, tā kā aptvērums ir ierobežots, ņemot vērā iekšējos noteikums. Es nes, nevarēju iekļaut pilnīgi visas eh, interesējošās jomas šajā ziņojumā, un tāpēc tiekoties ar ēnu referentiem, es informēju savus kolēģus par uh, teksta garo versiju, kur ir iekļaut arī mani grozījumi. Tie tiks jums iesniegti nākamās nedēļas laikā. Es būtu priecīga ja es eh, varētu iegūt atbalstu arī no citām politiskajām grupām attiecībā uz saviem priekšlikumiem, un es priecājos par grozījumiem no visiem citiem kolēģiem. Es centīšos tos iekļaut savā ziņojumā, lai nākamgad varētu jums iesniegt ziņojumu projektu, uh, kurā būs iespēja, balstoties uz ko būs iespējams izstrādāt galīgo versiju, tādējādi raidot spēcīgu signālu no Eiropas parlamenta. Eiropas parlamentam ir nepieciešami nemitīgi ziņojumi, kas palīdzētu tam nostiprināt savas pozīcijas saskņā ar Lisabonas līgumu. Ziņojumi papildinās arī lūgumrakstu komitejas grozījums un uh, FEM komitejas grozījumi. Jaroks kundze, kura bija šeit eh, pirms šī sanāksmes sākuma, atvainojās, ka viņa nevar piedalīties šajā sanāksmē, bet viņa arī pauda atzinību par šo ziņojumu. Ziņojums par 2011. gadu par eh, cilvēktiesību par Eiropas Savienības pamatiesību aģentūru arī ļoti būtisks. Par to runāsim kā nākamo darba kārtības punktu. Runājot par Eiropas pamatiesību hartu, tad arī tas ir jāpiemina kā ļoti svarīgs dokuments, un man ir man nožēl jāpiemina komisijas pasīvā attieksme šajā sakarībā. Uh, ir jāuzdod jautājums, vai komisija darbojas atbildīgāk, atbildīgi un vai parlaments spēj izpildīt savas, savu lomu kā koplēmumu sastāvdaļu. Ziņojums ir sadalīts vairākās daļās, un tur ir sadaļa par cilvēktiesībām, saistības, ko mēs uzliekam dalību valstīm un Kopenhāgens kritērija tiks izmantot, tiks piemērot arī, tiek piemērot arī pēc iestājas Eiropas Savienībā un balstoties uz to visām dalību valstīm ir jātiek nemitīgi izvērtētām, lai raudzītos, vai šīs dalība valsts turpina izpildīt visus uh, demokrātiskās institūcijas uzdevumus un tādējādi novērstu pārkāpums. Eiropas Savienības institūcijām ir tiesības veikt izvērtējumu un izvērtēt cilvēktiesību situāciju atsevišķās dalību valstīs. Un eh, dalību valstīm ir jākorģē iespējami pārkāpumi. Eiropas parlamentam ir tiesības eh, nākt klajā ar saviem priekšlikumiem par uh, likumdošanas priekšlikumiem, lai uh, veikt sistēmiskas izmaiņas. Man nav pieņemams, ka Eiropas parlaments, kā vienīgā tieši ievēlētā Eiropas Savienības institūcija un likumdošanas līdzstrādātājs, nav tiesīgs strādāt uh, pie daudzgadu ietvara cilvēktiesība aģentūras sakrībā. Sociālās un ekonomikas tiesības, kā arī policijas un uh, tieslietu sadarbība joprojām ir izslēgta no daudzgadu uh, ietvara, aģentūras daudzgadu ietvara, un tāpēc mēs mudinam komisiju to tomēr iekļaut nākamā gada versijā. Mēs runājam par pamat pīlāriem demokrātiskā sabiedrībā, bet tas, ka šobrīd komisijas priekšlikumi tiek bloķēti attiecībā uz horizontālo direktīvu, kas paplašina vispārējo aizsardzību pret diskrimināciju uz jebkādas pamata, tā skaitā uz reliģiska pamata, dzimumu vai eh, seksuālais orientācijas, nav pieņemami. Un tāpēc mums ir jāmudina pēc iespējas drīzāk pieņemt šo priekšlikumu. Uh, Es arī uzskatu, ka ir nepieciešams risināt situāciju par eh, bezvalstniekiem, kas pastāvīgi dzīvo kādā dalību valstī, un eh, jāunificē tiesību īstenošanu visā Eiropas Savienībā, jo dažās jomās zināmas kategorijas cilvēkiem ir administratīvie šķēršļi, īstenojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos. Komisijai arī būtu jāuzlabo stratēģija attiecībā uz Romu situācijas uzlabošanu, un šajā sakarībā dalību valstīm ir jāuzlabo sav, sava loma, stiprinot tās jomas, kas eh, palīdzētu panākt vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, un tāpat arī jācīnās pret dzimumu nevienlīdzību, tīpaši nodarbinātības jomā. Es uzskatu, ka ir būtiski arī cīnīties pret jebkādām ksenofobijas, eh, homofobijas un rasismu izpausmēm. To un jāraugās, lai uh, lai seksuālās minoritātes arī neciestu un lai viņi varētu paļauties uz, uz esošajām likumdošanas normām paraštiesībās. Jūs nākamajā nedēļā saņemsiet manu ziņojumu, un tad jūs arī varēsiet gūt labāku ieskatu pašā šajā tekstā. Uh, Es grasos arī risināt citus aktuāls jautājumus, ņemot vērā ekonomikas un sociālo krīzi, kā arī situāciju Spānijā. Tā kā būs dažādi jautājumi par, par romiem, nediskrimināciju, imigrācijas politiku, vienādas iespējas, bērnu tiesības. Uh, jauniešu stāvoklis un daudz citi jautājumi tiks izskatīti. Es arī gribētu vēlreiz atkārtot savus pateicības vārdus visiem ēnu referentiem par ārkārtīgi liederīgo sadarbību, un es gribētu paust cerību, ka septembrī mēs varēsim pieņemt labu un līdzsvarotu ziņotāju. Liels pa ziņojumu, liels paldies par jūsu komentāriem un jūsu uzmanību. Paldies Flasika Uzmenovs kundzei. Some time for this. Un tagad mums ir laiks diskusijām. Es saprotu, ka vispirms došu vārdu ēnu referentei, Gals kundzei, bet viņa neatrodas zālē, un tāpēc došu vārdu Vēbers kundzei. Un tad es redzu, ka Ždanoks kundze vēlas vēl izteikties. Lūdzu, Vēbers kundzes, pirms jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Es pirms gribētu teikt paldies referentē par ieguldīto darbu. Uh, Es domāju, ka līdz šim mums tiešām ir bijusi laba sadarbība, izstrādājot šo ziņojumu, un mums bija vienošanās par ziņojumu struktūru tiem jautājumiem, kurus būtu jāizskat šajā ziņojumā. Tā kā tas ir tāds ziņojums, kas aptver ilgāku laika periodu, tad, protams, te ir jārisina dažādi jautājumi, un es uh, gaidu grozījums, jo mēs visi saprotam, kādi ir ierobežojumi attiecībā uz uh, ziņojumu projektu garumu. Paturot prātā diskusijas, kas mums bija šorīt par plašsaziņas līdzekļu brīvību, gribētu sacīt, ka šis jautājums, kas ir saistīts ar to, kā komisijai vajadzētu rēģēt tad, kad pamatiesības uh, kad ir runa par pamattiesībām vai ka mēs redzam, ka pamattiesības tiek pārkāptas vairākās dalību valstīs. Jo, ja mēs pieņemam tādu minimalistisko komisijas pieeju, kur ir teikts, ka uh, ir jābūt Eiropas Savienības likumdošanai, lai varētu piemērot Eiropas Savienības pamatiesību hārtu, tad tas nozīmē, ka līgums pats par sevi, lai gan tā ir primārā likumdošana šeit Eiropas Savienībā, būtībā nekad netikt piemērots. Un manā skatījumā tas ir neloģiski, jo attiecībā uz to likumdošanu, kas mums ir spēkā, specifisko likumdošanu, komisija Komisijai ir vairākas iespējas, tā skaitā pārkāpuma proc procedūra, tā var doties uz tiesu un tā tālāk. Tā tad ir cita mehānismi, kā kaut ko risināt, bet attiecībā uz pamatiesībām tur nav specifisks Eiropas Savienības likumdošanas, un tāpēc pamatiesība hārtas otrais pāns manā skatījumā būtu tas pareizais juridiskais pamats, ko sasaistīt ar Eiropas Savienības pamatiesību hārtu. Tā kā varbūt es arī iesniegšu grozījumu šajā sakarībā. Un es ceru, ka mums būs vienots viedoklis par šo. Nu, vēl varbūt dažus vārdus vajadzētu pateikt par plašsaziņas līdzekļu brīvību, jo daudz kas jau ir noticis aizvadīto pāris gadu laikā. Es nezinu. Manuprāt, ir, Eiropas Savienībā ir noticis arī kaut kas patiešām briesmīgs, ja mēs paturam prātā, ka verdzība kā tāda faktiski ir notikusi dalības valstīs. Un tas ir šausminoši. Tas sniedz tālāk par mani iztēli, kurš, tad, kurš spētu noticēt, ka 2012. gadā varētu atklāties tādas situācijas tādi gadījumi, kas eh, skar eh, to laiku periodu, par ko šis ziņojums, tā kā varbūt kaut ko par to arī vajadzētu pieminēt. Bet visādi citādi es tik tiešām gribētu apsveikt referenti un arī pateikties visiem sekretariāta darbiniekiem, mūsu politikas padomniekiem par ieguldīto darbu. Paldies! Paldies Vēbers kundze, Ždanoks kundzei vārds lūdzu. Yes, thank you, Chien. Paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, es, protams, vēlos apsveikt Moniku un viņas darbinieks ar lielisko darbu un lielisko tekstu. Mēs jau to esam, mēs jau ar referentu un ēnu referentiem esam pārsprieduši šos jautājumus un turpināsim strādāt tā kārtīgi pie grozījumiem. Ziņojuma teksts pats par sevi ir sadalīts vairākās daļās. Te ir panti par vispārīgajām rekomendācijām. Mēs esam ļoti apmierināti arī ar to, ka šeit ir ne tikai vispārīga apsvēruma, bet ir arī izteikts eh, daudz kritikas par to, kas nav paveikts un kas būtu jāizdara. Pirmkārt, tas, ka te ir pieminēta, pieminēts horizontālās direktīvas trūkums, kas aizsargātu pret diskrimināciju uz jebkādu pamatu, ko bloķē šobrīd padomē, tad tas ir 15. pāns. Referenti pieminēja arī kritiku attiecībā uz daudz gadu ietvaru pamatiesību aģentūrai. Es šorīt Dānijas prezidentūrai uzdevu jautājumu par šo tematu, kāpēc prezidentūra neuzstāja uz uh, aptvērumu paplašināšanu attiecībā uz daudz gadu ietvaru. Bet, uh, diemžēl, uh, to nevar pagarināt, jo parlaments ir izslēgts no koplēmšanas procesa un tematisko jomu definēšanas. Mēs varam tikai izteikt savu kritikas šajā ziņojumā, un tas arī viss. Lai sniegtu aģentūrai šo te daudzgadu ietvaru, Te mums nav iespēja ietekmēt. Kritika komisijai attiecībā uz pārkāpumu procedūrām, to mēs pilnībā atbalstam. Septītais punkts un astotais punkts. Es domāju, ka mums ir jālū, jā, pieprasa dalību valstīm izpildīt savus saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, kas ir pieminēts 12. punktā, ne tikai sasaistot to ar cīņu pret terorismu, bet arī vairāk vispārīgi, jo, kā jūs zināt, daudz dalību valsts ir pievienojušās starptautiskajām uh, konvencijām ar tādām zināmām iebildēm. Būtu nepieciešams precizēt, kā tās izprot dažas jēdzienas. Mēs zinām, ka ir arī diskusijas par par eh, šo te pamatiesību aģentūru un par eh, daudzgadu ietvaru, par nacionālo minoritāšu diskriminācijas aizliegumu ir attiecīgi jānodefinē nacionālās minoritātes. Eiropas Savienībai it kā nav kompetenci šajos jautājumos. Es ceru, ka mūsu komiteja, pieņemot lēmumu par daudzgadu ietvaru, izteiks citu pozīciju par šo jautājumu. Vēlos apsveikt referenti. Vēl es gribētu pievienot citu komentāru zaļo grupas nostāju, kur mēs paudām, mēs esam pauduši jau ilgāku laiku. Pat ja mūsu priekšsēdētājs vērsās pie Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, ir tāds, ka mēs nevaram piemērot uh, dubulto morāli, tad, kad runājam par cilvēktiesībām Eiropas Savienības iekšienē un ārpus Eiropas Savienības. Ja cilvēktiesība apakškomiteja, kas darbojas ārlietu komitejas paspārnē, izstrādā ziņojums atsevišķi katrai dalību valstī, dodot vai atspokļojot konkrētu ainu par to, kas tur notiek, tad mēs izskatām cilvēktiesību jautājumus šeit, Eiropas Savienības ietveros, un mēs ar visiem spēkiem uh, izvairamies no jebkādiem priekšlikumiem, lai uh, tas atspokļot situāciju katrā dalībvalstī. Es nesaprotu šādu nostāju, ko aizstāv daži referenti un ēnu referenti. Diemžēl lielākā parlamenta daļa bloķē šos mēģinājumus panākt līdzīgu pieeju cilvēktiesību pārkāpumiem un izvairīšanos no dubultās morāls, izšķirot vai runu par uh, dalību valstīm vai citām valstīm. Gans skundz, lūdzu. Liels paldies! Arī es gribētu teikt, ka tas ir lielisks ziņojums. Gribētu pateikties Monikai. Es gribētu runāt par uh, trim aspektiem Viens no aspektiem ir pieminēts ziņojuma. Tā ir e, situācija Romu grupā, arī diskriminācija pret Romiem, arī segregācija izglītības ziņā, mājokļu piešķiršana ziņā tieši attiecībā pret Romu kopienām, un šai ziņā es arī nākšu ar rekomendācijām, kā varētu to uzlabot. Un vēl ir arī noziegumi, pret cilvēku cieņu. Mēs jau to runājām arī iepriekš un tiek atbalstīta ideja eh, par to, ka vajadzētu cilvēku cieņas aizskašanu padarīt eh, par sodāmu darbību, neatkarīgi no iemesla, tas ir homofobija vai kāda rasu diskriminācija. Uh, Protams, mēs nevarēsim šo lietu atrisināt uzreiz, bet ir jā, jāsaprot, ka nākamie soļi ir noteikti vajadzīgi. Vēl trešais aspekts, par ko runāja arī iepriekšēji runātāji, mēs esam runājuši par to arī vairākas reizes pēdējo gadu laikā. Pirms iestāšanās valstīm izvirzītie Kopenhāgenes kriteriji ir ļoti skaidri, un arī to īstenošana vai izpildi ir ļoti detalizēti ir kontrolēta. Tas viss, lai iestātos Eiropas Savienībā, un tad, kad valsts ir iestājusies Eiropas Savienībā, tad viss monitorings tiek pārtraukts un vairs nav Eiropas institūciju rīcībā nekādu instrumentu, lai turpinātu uzraudzīt šo tēmu, kas ir absolūti nepieciešams, jo Mm, šeit tiek skartas mūsu fundamentālās vērtības, demokrātiskie principi un tā tā, tā, tā joprojām. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu rakstīt kādas rekomendācijas, ka vajadzētu arī pēc valsts uzņemšanas Eiropas Savienībā turpināt monitoringu dalībvalstīs. Un mums vajadzētu izstrādāt arī mehānismu, kā padarīt šo mūsu rekomendāciju par īstenojumu. Saprot, ka tas nav viegli, bet tas ir ļoti svarīgs uzdevums Eiropas institūcijām nākotnē. Lielas paldies! Bronskungs. Pozitīvs tāls ir svarīgi liek ne tikai individiem, bet arī institūcijām, it īpaši eh, tad, ja šīs institūcijas uzskata, ka tām ir noteikti loma pasaules apritē Eiropas eh, Savienība nav tāda vienkārši institūcija, nevajadzētu to uzskatīt par tādu, kam ir mazvērtības komplekss un ir dažādi viedokļi. Ir cilvēki, kas ir pār un kas pret. Eh, mēs redzam sevi kā demokrātijas ties, likuma varas paudēji, bet eh, lielākā daļā gadījumu mūsu dalība valstis nav diktatora valstis, kur valstis pašas pārkāpj savus likumus, lai cīnītos pret eh, oponentiem. Situācija Ungārijā bija izņēmums 79. gadā, 83. gadā bija cits pārkāpuma gadījums, un lielākā um, daļā gadījumu valstis tomēr valda saskaņā likumdot. Uh, tad, kad likumi tiek pārkāpti, tad uh, attiecīgi tas noder tikai oponentiem, tas tā kā selektīvie zvejas rīki, un tas nesaskan ar likumu varas garu. Beļģijā 2004. gadā viena no lielākajām partijām, Flandrijā, tika aizliegta, un šī partija bija spiesta mainīt savu nosaukumu. Vācijā 2003. gadā bija um, mēģinājums aizliegt ļoti nelielu partiju, viņi devās uz savu tiesu. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit eh, parādījās pilnīgi likumīgi paziņojumi no valsts tādieņu puses. Vācijas drošības dienesti, tā ir lieliska valsts, ir fabricējuši pierādījumus pret mazu politisko partiju, un to konstitucionālā tiesa arī konstatēja un atklāja, un tas, starp citu, nebeidzās tā, kā tam vajadzēja, bet rezultātā eh, tas nevis vainīgie tika sodīti, bet visa lieta tika saborzīta un aizmesta prom. Tātad šeit mēs runājam par izteiksmes brīvības ierobežošanu un tiešām pirms dažiem mēnešiem Eiropas Savienības uh, institūcijas vērsās pret Dānijas politiskām partijām sakarā ar saturu, kas bija viņa websaitā, un tad atkal cilvēki tika sodīti par nevardarbību runu par akadēmisko tēmatu. Nesen Francijā bija gadījums, kad tika noliekta um, gen genocīta darbība pret armēņiem 1915. gadā, kas ir pilnīgi spoguļa attēla situācija Turcija, un Turcija ir atzinusi to kā genocīda aktu. Tad šeit ir atsevišķas valstis. kas tā rīkojas, ir pilnīgi nenormālas, neat, nesaprot šo debati, laba vēsture, ir presē tā sliktā vēsture. Te, protams, visa ironija, ka mēs ieslēdzam cilvēku cietumā, cilvēku tiesība vārdā, tad noteikti šī ideja pazudīs eirokrātu aprindās. Tas ir gandrīz vai, ja mēs kādu cilvēku nogalinam miera vārdā, miera uzturēšanas vārdā. Uh, Eiropas Savienībai un dalībvalstīm vajadzētu godīgi ieskatīties spogulī, ieraudzīt savu īsto sēju. Dažkārt tās ir autokrātijas, kas apdraud savus pilsoņus, un tās ir tikai sevi demokratizējušas tad, kad tiek slūdināts citām valstīm visā pasaulē par likumu varu, un, un tā, tāda rīcība tātad ir tīkama lielākai. Uh, daļai valstu priekšstādātāji. Laikam priekšstādātājs. Mums ir jāievēro reglaments, lai neatkārtotu situāciju, kas bija šorīt no rīta, kad mēs nevarējām pabeigt darbu. Šajā debatē paredzēts 45 minūtes, mums vēl Galskundze jādod vārds, un tad došu vārdu mūsu referentē Benovas kundze. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt Benovs kundzi vispirms. Es atbalstu atsauci uz Kopenhāgens kritērijiem, kur jūs iestrādājāt jau teksta pašā sākuma. Es uzskatu, ka tas ir lielisks sākuma punkts. Un vēl šajā kontekstā es pasvītrotu to, ka šie kriteriji ir ļoti svarīgi attiecībā uz cilvēktiesībām, arī mazākumtautību tiesībām. Tomēr es domāju, ka šeit ir daži problemātiski jautājumi, kas skar subsidiaritātes principu, bet šai ziņā ienāksies kādi grozījumi. Es personīgi tekstu papildinātu. To es noformulēšu arī savā grozījumā formāli. Tekstam ir nepieciešams lielāka līdzsvarotība attiecībā uz diskriminācijas dažādiem iemesliem, piemēram, tāds iemesls kā, eh, kā nacionālās minoritātes. Tas eh, tā kā iztrūks tekstā esošajā redakcijā bet ar eh, dažiem grozījumiem mēs varētu šo situāciju labot. Un vēl Es papildinātu arī ar norādi uz bērnu tiesībām. Tad būtu tāda pilnīga pieeja šim jautājumam. Lielas paldies! Un es ļoti ceru, ka mēs atradīsim arī labu mm, sadarbības modeli. Paldies! Tagad referentei vārds saka priekšsēdētājs Lūdzu Lašikovas Berhovas kundze. Berhovas kundze. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu jums pateikties. par šo lielisko diskusiju un paldies par labvēlīgo attieksmi. Ja mums izdosies pieņemt saprātīgu un spēcīgu tekstu, tad Tas būs ļoti pozitīvs signāls, un arī tas labi pārstāvēs mūsu institūciju. Es esmu atzīmējis visus komentārus, ko jūs izteicāt, un nākamajā nedēļā jūs saņemsiet pilnu ziņojuma tekstu ar visiem grozījumiem, un atļaušos arī atkārtot mūsu termiņus, tātad grozījumiem. Uh, termiņš ir 9. jūlijs. Un esmu pārliecināta, ka pateicoties jūsu grozījumiem, mēs varēsim izstrādāt ļoti spēcīgu ziņojumu tekstu. Lielas paldies! Ļoti jauki, ka jūs iekļāvāties laika grafikā, saka priekšsēdētājs. Paldies! Tas nozīmē, ka pirms mēs pāriesim pie nākamā jautājuma, es gribētu jums atgādināt, ka desmitais datums ir termiņš grozījumiem, un Libē par šo mēs balsosim 19. septembrī. Un tādā gadījumā mēs esam gatavi pāriet pie 8. darba kārtības punkta Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra 2011. gada ziņojums. Mēs esam gatavi uzklausīt gada ziņojumu pārskatu ievadtekstu, ko teiks Mortens Kjārums, un ir arī valsts priesētā Ilze Brandskehris. Eiropas Savienības pamatīsību aģentūra, kā jūs visi zināsiet, ir pieņēmusi sava gada ziņojumu attiecībā uz 2011. gadu, un šodien aģentūra iepazīstīja Lībe komiteju ar šī ziņojuma saturu. Tas ir 12. pantā paredzēts, um, pantā par uh, pamatiesību aģentūras dibināšanu. Mēs dosim vārdu Kjeruma kungam. Mēs vēlreiz, kā jau reizi, sveicam jūsu Lībe komitejā. Un Mēs diskutēsim par šo prezentāciju tagad. Vispirms man saka, ka man ir jādod vārds valdes priekšsēdētāji Ilzē Brāns-Kiehris, un tad pēc tam mēs uzklausīsim direktoru Kjērumu kungu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, esmu ļoti priecīga šeit runāt ar jums par šīs aģentūras gadu ziņojumu. Šis ziņojums izdara tādu kā kopsavilkumu, mēs atskatāmies atpakaļ un arī identificējam iespējamo potenciālu nākotnes darbiem. Tomēr tas nav ziņojums par aģentūru kā tādu. Kā jūs zināsiet, šis ziņojums atspoguļo pamatiesību situāciju. Eiropas Savienība. Tas ir ļoti labi, ka mēs turpinām idejiski sārunu, ko jūs tikko kā pabeidzāt, kad runājat par savu ziņojumu. Aģentūras direktors Kjeruma kungs runās par atsevišķām problēmām tematiski, bet mm, šogad mūsu galvenais fokus ir pamatiesību kopainu. Un e, šī mūsu aģentūra ir kļūst par šīs ainavas neatņēmu sastāvu sadaļu. Un tā kā es drīz beigšu savu darbu priekšsēdētājas amatā, es gribētu atkāpties tā kā viens soli atpakaļ un paskatīties, kādu vietu šajā ainavā ieņem pamatiesība aģentūra. Es gribu runāt par diviem jautājumiem. Pirmais, vai aģentūra, vai kāda ir aģentūras vieta pamatiesību kopainā Eiropā? Un otrs, kādu pievienoto vērtību dod pamatiesība aģentūra? kur atrodas aģentūra, Eh, tad, kad aģentūra bija tikko dibināta, tad, kad jūs visi piedalieties debatē par aģentūras dibināšanu, tad šis laiks ir pagājis. Pamaties aģentūra, eh, pamatiesība aģentūra ir mm, attīstīsies un darbojas katru dienu un ir kļuvusi par tādu stabilu elementu visā kopējā situācijā pēdējo dažu gadu laikā aģentūra ir rakstījusi 90 ziņojumus eh, par pamatiesībām. Mēs strādājam no Vīnes, kur atrodas mūsu centrālais birojs. Mēs esam bijuši gatavi sākt debati par pamatiesību dažādiem elementiem. Tomēr aģentūra nav tikai izdevniecība. Aģentūra ir devusi arī eh, savus juridiskos atzinumus, arī pēc šīs komitejas lūguma mēs esam pauduši par likumdošanas. Uh, Eh, aspektiem savu viedokli. Piemēram, nesen ir likuma projekts par eh, ģimenes eh, režīmu, laulāto attiecībām, mantiskā ziņā. Un ir arī konferences, simpozija. Visi šie pasākumi ir kļuvuši par tādu atzīstamu notikumu. Tad ir, mēs darbojamies arī kā platforma, piesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 300 eh, dalībnieku ir eh, šīs nevalstiskas organizācijas, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, kas eh, sadarbojas ar tām. Un mēs veicam šo sadarbību ar nolūku, lai pamatiesības būtu Eiropas Savienības politikas centrā. Uh, ir uz faktiem balstīti dokumenta pierādījumi, ko mēs piedāvājam gan dalībvalstīm, gan ES institūcijām. Mums ir interesētās puses, tās darbojas gan Eiropas vienībā, gan nacionālā līmenī, un pārskatā viņi izsakās, ka FRA aģentūra ir kļuvusi par ļoti būtisku spēlētāju īsā laikā pagājušā gadā bija pētījums iekšē, kas tika izdarīts aptaujājot 420 iensēdās puses gan Eiropas Savienības institūcijās, gan arī pilsētiskas sabiedrības, gan arī mm, citur. Tad no tiem 76% teica, ka aģentūra ir viens no trim labākajiem resursiem, kur var iegūt informāciju par eh, pamatiesībām. 73% respondentu teica, ka ļoti apmierināti ar gada ziņojumiem, un 71% pauda atbalstu apmierinātību ar tematiskiem ziņojumiem. Uh, Aģentūra ļoti cieši sadarbojas ar citiem spēlētājiem, kas darbojas fundamentālo tiesību jomā. Mums ir arī bijusi sadarbība, veidot bāzi diskusijām, un esam ļoti apmierināti, jo spējam izcelt īpaši sadarbību ar Eiropas padomu, kuras pārstāvis arī ir izpild mm, padomē un valde. Mēs arī sadarbojamies ar citām Eiropas Savienības aģentūrām, kā piemēram Frontex, Dzimuma institūts, Eiropol, Eurojust un arī patvērumu atbalsta birojas. Visi šīs organizācijas piedalās debatē un kopā papildinot mēs radām pievienoto vērtību. Nevarētu teikt, ka mandāts nekad nav bijis kritizēts Piemēram, sarunas par jauno finanšu ietvaru. Tur ir viedokļu dažādība attiecībā uz aģentūru, tās nākotni, tās pievienoto vērtību un vietu kopējā situācija. Runājot par šo pēdējo jautājumu, es domāju, ka jums visai drīz būs iespēja arī reaģēt uz mūsu aicinājumu, ka jūs varēsiet apmeklēt mūsu uh, biroju Vīnē, ierodoties tur uz vietas, jūs varēsiet redzēt, kā mēs strādājam uz vietas, kā notiek process. Tālāk pārēj pie otrā jautājuma, vai aģentūra ir sniegusi pievienoto vērtību pēc pirmās darba piecgads. 11. lapspusē ziņojumā. Es ceru, ka jums visiem ir šis ziņojums, ir diezgan bies, bet 11. lapspuse pašā priekšā redzēsiet tur tādu pilnīgu ap aprakstu, kur ir pieminēti dažādi tiesību aspekti un arī instrumenti, kas aizsargā šos uh, tiesību aspektus. Un šogad mēs akcentējam sadarbību, tādu sadarbību starp mums, ANO, Eiropas padomi un cilvēktiesība aizsardzības institūcijām, kas darbojas nacionālo valstu līmenī. Tātad šādā sadarbības kontekstā, raugoties uz frā darbu, kur tad ir pievienotā vērtība, ko mūsu aģentūra sniedz. Aģentūra ir vienīgā neatkarīgā institūcija, kurai ir tiesības darboties ar visu pamatiesību spektru, visu, kas ir ierakstīti hartā. Uh, Aģentūra sniedz eh, konkrēts padomus, ņemot vērā arī pamatiesību internacionālo dimensiju, un desmitajā sadaļā jūs varat redzēt atsauci uz šo darba aspektu. Aģentūra sniedz salīdzinošu informāciju un arī datus, kas sniedz informāciju par visu Eiropas Savienību, un arī ir šķērs disciplināra griezuma dati. Aģentūra vienmēr ienes pilsoniskās sabiedrības perspektīvu savā darbā, kaut vai caur pamatiesību platformu, un vēl aģentūra tā, uzrunā visus pārvaldības līmeņus. Prā sniedz atbalstu visām Eiropas Savienības institūcijām, palīdzot īstenot pamatiesību kārtas nosacījumu. Ap, apmēram divas trešdaļas Eirobarometra respondentu tu vēl uzzināt vairāk par savām tiesībām, kas ir formulētas pamatiesību hartā, uh, cilvēki vaicā, kur griezties, ja kā pamatiesība tiek um, pārkāpta. Frā ir ļoti plaša datu bāze. Mēs to saucam par hartas pīdī, čārta pīdija. Uh, tur ir apraksta visiem šiem pamatiesību elementiem. Mēs prezentējam to kopā ar šo komiteju un šajā kontekstā gribu teikt, ka šī gada beigās. Uh, aģentūra uzsāks jaunu mobīlo aplikāciju un tad varēs triju kompjuteru klikšķu laikā iegūt universālu pieeju. Pamatiesība informācija. Varbūt eh, šī pieeja varētu izlikties tāda virspusē, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam sasniegt tādu plašāku auditoriju, ja mēs gribam padarīt mūsu informāciju ļoti pieejamu, tajā pat laikā, lai šī informācija būtu ļoti nopietna un pilnīga. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka gada beigās jūs visi izmēģināsiet šo jauno piekļuvi. Dāmas un kungi, beigās teikšu tā, ka šis ir ceturtais gada ziņojums, ko izstrādājusi pamatiesība aģentūra. Un aģentūra darbojas jau piekto gadu. Jaunais piektais daudz gadu ietvars, ar kuru mēs strādājam, ir nepieciešams. Tad drīzumā padomu apstiprinās šo finanšu schēmu Un uz gada beigām arī ārējais izvērtējums eh, sniegs informāciju tālākajām diskusijām par to, kādā virzienā aģentūrai būtu jātīst tuvākajā nākotnē. Esmu bijusi pagodināta attīstīt šo darbu un pāraudzīt no valdes priek priekšsēdētāja viedokļa. Esmu ļoti gandarīta, uzsakot, ka pamatiesība aģentūra tiešām ir bijis ļoti nopietns devējs pamatiesību situācijas sakārtošana. Aģentūrai un institūcijām ir jāstrādā kopā, lai kopīgiem spēkiem padarītu pamatiesību ievērošanu par realitāti pilnīgi visiem. Paldies! Brand Paldies, Brant Gehris kundzei, un tagad es došu vārdu Mortenam Kiergordam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es vēlētos pateikties, ka esat uzaicinājuši Eiropas eh, Savienības pamatiesību aģentūru, lai iepazīstinātu ar 11. gada ziņojumu, jo ir svarīgi runāt gan par to, kas ir padarīts, gan arī par to, ko taisamies darīt tuvākajos gados. Un šajos gados mēs esam augstu novērtējuši, ka šo prezentāciju mēs e, jums prezentējam kopā ar gada ziņojumu. Tātad e, mums jau ir trīs gada ziņojumi, tajā skaitā arī komisijas pārskat ziņojums par mūsu darbību, un šie ziņojumi kopā uzsver to, cik ārkārtīgi svarīgi ir cilvēktiesība aizsardzība Eiropas Savienībā. Un tagad es e, pavisam uh, Īsi vēlētos pieskarties um, četrām jomām, četrām darbības jomām, kas uh, šobrīd ir ārkārtīgi aktuālas, un, protams, ka tādas būs arī turpmākajos mēnešos un visticamākais, ka arī gados. Tātad eh, pirmais ir Roma jautājums, data aizsardzība, trešais ir patvērumu meklētāji un visbeidzot vēlētos runāt par tā saucamo daudzšķautņaino diskrimināciju. Vispirms par čigāniem, par to esam jau runājuši. Un tomēr tas eh, vēl joprojām ir cilvēktiesību izaicinājums Eiropas Savienībā. Tikai 15% no čigāniem ir pabeiguši vidusskolas izglītību vai saņēmuši profesionālo izglītību, un to ir parādījusi statistikas dati pēdējos gados. Mazāk par pusi no čigāniem dzīvo tādos mājokļos, kuros viens vai vairāki ģimenes locekļi reizi vai biežāk pēdējā mēnesī devās gulēt nepēduši, jo viņiem nebija naudas, lai nopirkt pārtiku. Tie ir 11. gada dati. Un gan dalību valstis, gan arī Eiropas institūcijas, un par to ir runāts arī jūsu komitejā, tātad visi mēs kopīgi strādājam, lai uzlabotu šo neciešamo situāciju. Pagājušajā gadā Eiropas Savienība komisijas vārdā izveidoja Nacionālo čigānu integrācijas stratēģiju, un es tiešām ceru, ka šis dokuments daudz darīs, lai šo procesu pātrinātu. Un eh, pēdējie dati, kas ir apkopot mūsu pamatiesību aģentūrā, runā par to, ka šīs apņemšanās šobrīd ir darīts viss, lai tās īstenot dzīvē. Un eh, Runājot par šīm nacionālajām stratēģijām un rīcības plāniem, ir svarīgi pieminēt, ka ir parauga prakses, un tās ir apkopots arī mūsu ziņojumā, un eh, viens moments parādās atkārtoti, un eh, tas ir kopsaucējs, proti situācijās, kurās mums ļoti labi izdodas atrasināt šos jautājumus, ir situācijas, kurās čigāni paši tiek iesaistīti izglītības mājokļu uh, strādāšanas un citos aspektos. Tātad eh, iesaistīšana ir būtiskākā atslēga. Mēs eh, vēlamies uzraudzīt situāciju, lai tiešām uzlabotu patreizējos apstākļus un uzlabotu čigānu dzīves. Pamatiesība aģentūra regulāri nodrošinās gan datu apkopošanu un savukārt tos piegādās gan dalību valstīm, gan komisijai, lai tie veiktu uzraudzību. Un eh, patreiz vīnē tiekās dalību valsts un komisijas pārstāvi, lai raudzītos, kādā veidā šo uzraudzību tālāk uzlabot. Līdz ar to darbs notiek. Un eh, pagājušajā gadā mēs to savā čigānu komunikē arī pieminējām. Otrais par datu saglabāšanu. Kā mēs nodrošinām datu aizsardzību šajā ātri attīstošās tehnoloģiskajā laikmetā. Tas ir pamatiesība jautājums, un šobrīd tas piesaist ar vien lielāku publikas interesi. Un šobrīd daudz ir nobežījušies par šo situāciju, īpaši par sociālo plašsaziņas, sociālo mēdīju lomu, par to, kāda dati tiek iegūta gan ķermeņa skaneros, gan arī citos veidos. Un e, pamattiesību aģentūra pagājušajā mēnesī organizēja igadējo simpoziju, lai runātu par datu saglabāšanas jautājumiem, par datu profilēšanu un arī, lai uzsvērtu to, kāda ir mūsdienu sabiedrībā sociālo tīklu loma. Un e, šajā simpozijā piedalījās arī jūsu referents par datu aizsardzības jautājumiem. Augstu novērtējam viņa ieguldījumu. Trešais - patvērumu meklēšana. Tas, ka Arābu pavasars izraisīja Ziemeļāfrikas eh, ieceļotāju vilni, tas eh, mūsu aģentūrai ir licis izveidot Eiropas patvērumu sistēmu, kurā tiktu respektētas pamatiesības uz pamatiesībām balstīta patvēruma sistēma, kaut vai piemēram kādā veidā tiek nodrošināts deportācijas, par to ir jārunā un tikai adekvāta nacionāla uzraudzība ļaus nodrošināt to, lai pamatiesību standarti tiktu izpildīti, atgriežot cilvēku atpakaļ izcelsmes valstī. Tiešām 13, 11. gadā 13 valsts vēl nebija izveidojuši šādu sistēmu. Varbūt no pozitīvā raugoties, pagājušā gada ziņojumā pamatiesība aģentūra uzsvēra, ka deviņas valstis nebija ievērojušas alternatīvas aizturēšanas eh, metodas, un šajā, šā gada ziņojumā šādu valstu skaits jau ir tikai divas. Tātad aizturēšanas alternatīvas šobrīd jau ir lielākajā daļā dalību valstu. Pēc iespējas ātrāk izveidot Eiropas patvērumu sistēmu palīdzēs nodrošināt pamatiesību aizsardzību daudz labākā un adekvātākā veidā. Un tagad vēlētos pieskarties ceturtajai jomai, proti tā saucamā multiplā diskriminācija. Diskriminācija balstoties uz dažādiem Uh, iemesliem un šo iemeslu apkopošanu, izveidot tā saucamo multiplo diskrimināciju, piemēram, čigāna sieviete tiek sterilizēta pret viņas gribu, un tā jau ir multipla diskriminācija. Kaut arī multiplā disk diskriminācija ir jauns termins uh, juristiem, uh, Dalību valsts arvien vairāk sastopās ar jautājumiem, kuros ir tieši šāda daudzšķautņaina diskriminācija. Līdz ar to datu apkopošana par šādiem gadījumiem vēl ir zīdeņa autiņos. Ir nepieciešams izveidot politikas. Eh, ir nepieciešams izveidot politiku, lai apkarot šādu veidu diskrimināciju. Un es ceru, ka mums tuvākajā laikā būs diskusijas par šiem jautājumiem, bet šobrīd aģentūra strādā pie projekta par multiplās diskriminācijas izkrauš, izskaušanu veselības aprūpas iestādēs. Un, eh, piemēram, ja mēs runājam par eh, cilvēku, kurš ir nelegālais imigrants, kuram ir garīgās veselības problēmas, un ja vēl tā ir sieviete, un ja vēl tā ir mazākumtautības sieviete, tad viss kopā multipla diskriminācija. Un šādā aspektā raugoties Eiropas Savienības priekšlikums horizontālai direktīvai būtu apsveicams, jo tas ļaut izvairīties no vēl joprojām sastopamās hierarhijas, kur nav skaidrs saprotams, pie kā tad griezties. Godātās dāmas un kungi, nākamajā gadā ceru, ka nākamgad ap šādu pašu laiku mēs tiksimies atkal. Uh, Un es ceru, ka nākamajā gadā mēs jau jūs varēsim iepazīstināt ar veselu virkni politikas jomu, kurā mēs būsim sasnieguši daudz vairāk. Vēlētos pieminēt, pavisam īsi, protams, arī to, ka ceļojot pa 27 dalību valstīm un tiekoties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, iestāžu pārstāvjiem, man ir radies samērā skaidrs priekšstats par to, kādas ir lielākās bažas saistībā ar pamatiesību pārkāpumiem šajos krīzes apstākļos. Mums tiešām ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un jāiestājās par vislielākā riska grupām. Tie ir cilvēki ar dažādām invaliditātēm, un mums, ir, vai, mums vajadzētu sniegt šiem cilvēkiem daudz lielāku atbalstu. Uh, nelegālie imigranti, etniskās minoritātes, bērni, izglītības pieejamība, veselības aprūpas pieejamība. Visi šie jautājumi ir sāsinājušies, un mēs no pamatiesība aģentūras vēlētos uzsvērt, ka šajos krīzes apstākļos situācija tiešām ir kļuvusi daudz traģiskāka. Uh, Es tiešām ceru, ka šis mūsu sagatavotais 11. gada ziņojums ikvienam, kurš to vēlas, palīdzēs labāk saprast pamatiesību aizsardzības attīstības momentus Eiropā. Un, protams, ka mūsu aģentūras eksperti vienmēr ir gatavi palīdzēt jums ar atbildot uz dažādiem jautājumiem. Prieksēdētājs, paldies! Bez mikrofona. Will... Ir vairāk deputāti, kur vēlas uzdot jautājumus, un es varbūt ierosinātu, ka mēs rīkojamies sekojoši. Tātad mums ir jābeidz 4.30, un tiešām pieturēsimies pie šā laika. Tātad, Gons skundze, jums pirmajai vārds. Paldies, priekšstādētāji kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties par 11. gada ziņojumu pabatiesību aģentūru un vēlētos pateikties arī jūsu prezentācijai. Jā, tiešām ir svarīgi, ka pamatiesība aģentūra ir darbojusies jau piecus gadus, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka jā, ir patīkam dzirdēt, ka jūs uzaicinājāt jūs apmeklēt. Mēs to darīsim ir svarīgi, ka Eiropa kaut ko dara, un mēs bieži pieminam tā saucamo Eiropas pievienoto vērtību, to pieminējāt arī jūs. Jūs runājāt par dažādiem līmeņiem pamatiesību ainavā, un demokrātiski principi, patiesībā Eiropas Savienība pati ir daudz šķautņaina organizācija, bet daudz kas ir atkarīgs arī no dalību valstīm dalību valstīm, kurām ir jārespektē Eiropas kodola vērtības. Un, protams, šis pienākums visiem ir skaidrs, un tomēr juridiskie instrumenti šai Eiropas pievienotajai vērtībai vēl joprojām ir samērā maz. Katrā ziņā mūsu rokas ir saistītas. Varbūt vēlētos jums pajautāt, nevis pajautāt, vēlētos no jums dzirdēt. Tas parādījās arī vienā no uzklausīšanām, kurās jūs piedalījāties, tātad izvērtējot dalību valstis, cik lielā mērā ir risks pārkāpt Eiropas pamatiesības, tad mēs nevaram skatīties tikai uz dažādiem vektoriem, ir svarīgi redzēt kopainu. Un, um, ir arī, jūs pats jau arī teicāt, es tagad mēģinu it kā citēt, ka ir svarīgi skatīties kopumā un tad arī Eiropā mēs radīsim risinājumus. Es vēlējos pajautāt, vai jums ir mandāts raudzīties uz šo sistēmu, jo jūsu ziņojumā varbūt vairāk parādās tas, ka jūs uzmanību koncentrējat uz detaļām, un tas ir lieliski. Tas ir lieliski par dažādām jomām, nozarēm, bet ne par sistēmu kopumā. Es personīgi uzskatu, ka atbildi būtu meklējama tajā, ka jums nav šāds mandāts, šāda pilnvara. Un ja nav, tad ko jums vajadzētu, lai jūs šādu pilnvaru iegūtu, jo iespējams, ka parlaments mūsu komiteja konkrēti varētu jums pa palīdzēt. Tas būtu mūsu galvenais jautājums. Gan skundze. Tā tad vēl vairāk deputāti ir pieteikušies, un es saku, neviens nepārsniedz divas minūtes. Tātad Gomes skundze tiešām pieturējās divās minūtēs, un tagad Vēbers skundze vārds jums. Paldies, prieksēdētāji kungs! Un e, vēlētos pateikties arī pamatiesība aģentūras valdošajiem ekspertiem, ka jūs mūs iepazīstināt ar 11. gadu ziņojumu. Pavisam īsi. Vēlējos pateikt tikai to, ka man ir dalītas jūtas. No vienas puses Es ļoti augstu novērtēju to, ko jūs esat sasnieguši un paveikuši, un no otras puses nepamat sajūta, ka pamatiesība aģentūra nav kļuvusi par atsaucas punktu pamatiesību jautājumos Eiropas Savienībā, un es vēlētos, lai tā par tādu būtu kļuvusi. Un ja tam ir nepieciešams pārskatīt jūsu statūtus, jūsu mandātu, jūsu pilnvars, tad domāju, ka mums šo ceļu vajadzētu izvēlēties. Un tad iespējams, ka mēs varētu varbūt eh, Vlasikovas Benovs kundze ziņojumā ielikt šādu punktu, jo, protams, mums ir zinām instrumenti, kā ietekmēt jūsu mandātu. Un eh, īpaši svarīgi, un es atkal atkārtojos, laikam jau trešo reizi, pat ja ne ceturto, es to saku šodien vien, tā tad eh, ja mums ir konkrēti atrunāti Eiropas noteikumu likumdošana, tad tā ir jātiek īstenotai. Un komisija ir vesels instrumentu lādīšu kopums, kādu ko darīt un kā rīkoties, ja dalību valsts neīstenošos likumus. Mēs runājam par pamatiesību jautājumu, un šajā jautājumā mums nav šīs instrumentu lādītas. Jūs jau pieminējāt, ka ir situācijas, kurās var kaut ko darīt, un ir situācijas, kad nē. Jautājums, kā būs ar Eiropas darbības līgumu? Es tiešām cerētu un vēlētos, lai komisijai būtu sav, savs iespējas izanalizēt situāciju. Pa, pagaidām to dara plašsaziņas līdzekļi, kaut vai, piemēram, čigāna izraidīšana no Francijas. Uh, jā, jūs it kā to pieminējāt, bet jūs neko nevarat darīt šādā situācijā. Situācija izskata un izvērtīja plašsaziņas līdzekļi, iespējams, ka jums trūkst mandāta. Bet vienlaicīgi, ja mēs runājam par multiplo diskrimināciju vai diskrimināciju kā tādu, patiesībā mums eh, nav šādas likumdošanas. Es cerētu un gribētu, lai mums tāda būtu, mums ir jādara viss, lai tā arī tiktu pieņemta. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu tādu kā sa saķēdēt adekvātāku un plašāku skatījumu uz šiem jautājumiem. Un pēc manām domām jūs varat darīt visu, kas Eiropas Savienībā nepieciešams, lai aizsargātu šīs tiesības. Thank you, Chairman. Well... Paldies, Galskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies valdes priekšsēdētājai un uh, aģentūras direktoram par to, ka atnācāt pie mums. Es domāju, ka pēc piecu gadu darbības jūs tik tiešām varam, varat teikt, ka jā, jūs tik tiešām esat redzami šajā pamatiesībā ainavā Eiropā. Jūs esat tādi neizbēgami, vienalga, vai mēs runājam mūsu komitejā par jums, vai kaut kur citur Eiropas Savienībā, agri vai vēli, šis jautājums sasniegs jūs. Es domāju, ka tas jau ir svarīgi. Es gribētu pasvītrot kādu aspektu, kuru pieminēja valdes priekšsēdētāja, proti sadarbība ar citām aģentūrām. Es domāju, ka tas, kas šogad laikā notiek, parāda, ka tik tiešām ir iespējams strādāt kopā, veidot darbu balstoties uz citu padarīto, nevis, teiksim, dubultā izdarīt kādu darbu, un es gribētu pateikties jums par to. Jūs pieminējāt konkrētas jomas, uz kurām esat koncentrējušies, izstrādājot šo ziņojumu, un, protams, visi šie jautājumi šobrīd ir ļoti aktuāli, bet es gribētu pievienot vēl vienu uh, jautājumu loku, uz kuru, manuprāt, arī būtu jākoncentrēs un ko es gribētu nākotnē saskatīt jūs ziņumā, vismaz kaut ko par to tēmu. Un, proti, es runāju par nacionālajām un lingvistiskajām minoritātēm Eiropas Savienībā, Eiropā, jo te ir runa par uh, diezgan lielu daļu iedzīvotāju, apmēram 10% Eiropas iedzīvotāju, un es baidos, ka šobrīd Eiropas institūcijā uh, ir tendence šos jautājumus nolikt pie malas un drīzāk ir tendence koncentrēties uz eh, ar dzimumu saistītiem jautājumiem, lai gan, mm, un diskriminācija, lai gan, protams, arī šie jautājumi ir pelnījuši uzmanību. Kā mēs zinām, ka nākamos piecus gadus vajadzētu tam pievērsties, un, un, jo ir skaidrs, ka tā ir problēma, kas uh, skar daudzas mūsu dalību valsts, un tāpēc daudz gadu ietvarā vajadzētu par to padomāt. Paldies! Štanuks kundze, jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī ļoti priecājos, ka Ils Brāns Kehris un Ķēram uh, kungs ir ieradušies pie mums, ir prieks ar jums runāt. Ņemot vērā to, ka manas atsaucas uz jūsu ziņojumiem dažkārt ir uh, kritiskas, turpinās šo tradīciju. Un turpināšu arī to, par ko runāja Kinga Gala par nacionālajām minoritātēm, par mazākumtautībām. Izskatot jūsu ziņojumu, es sapratu tagad, kāpēc dalība valsts ir uh, apšaubījuši šo te aizliegumu diskriminēt uz mazākumtautību pamata, jo jūs paši to neliekat, neuzskatat par uh, tikpat lielu cēloni diskriminācijai. Jums te ir tā piektā nodaļa, tur jūs pieminat diskrimināciju uz dzimumu, kas ir balstīta uz dzimumu atšķirībām, reliģiju, tur ticību un tā tālāk, multiplo diskrimināciju, bet uh, attiecībā uz mazākumtautību diskrimināciju to jūs kaut kur citur izskatāt. Šeit jūs vairāk koncentrēties uz uh, rasismu, kas ir tikai viena daļa no šī veida diskriminācijas. Un valoda problēmas Pat ja jūs runājat par diskrimināciju, tad izglītība vispār netiek pieminēta. Bet eh, pamatiesība hartā tas arī ir minēts kā, kā, kā cēlons diskriminācijai, proti piedarība pie lingvistiskās minoritātes. Ja mēs runājam par mazākām tautībām, ir jārunā arī par lingvistisko problēmu, par valodu problēmu, bet te tas vispār neparādās. Tikai, nu, varbūt uh, Te vajadzētu nedaudz salīdzsvarot. Otra lieta, tas attiecas uz to, ko es runāju, ko es sacīju, tad, kad mēs runājam par Lašikaus Benaus kundzes ziņojumu par eh, prasību dalību valstīm izpildīt savas starptautiskās saistības. Jūsu ziņojuma lieliski ir tas, ka tas ir lielisks informācijas avots. Desmitajā nodaļā ir tabulas attiecībā uz to, kuras dalība valstis nav ratificējušas kādas konvencijas, un mēs redzam, ka te ir dažādas krāsas un ir ārkārtīgi daudz darāmā, un mums ir jāpieprasa, lai dalība valstis pievienoties kaut kādām konvencijām, kur tās nav. Un tad vēl mēs zinām, ka bez daudzgad finanšu ietvaru pamatiesība aģentūra var darboties pie pieprasījumiem, un ja Libe komiteja būs gatava nākt klajā ar šādiem lūgumiem, tad viņi šo lūgumu izpildīs. Tāpēc mums priekšsēdētāji ir jāpadomā par to, kā risināt šīs problēmas. Paldies! Labi, mēs pieņemsim zināšanai šo komentāru, un tad koordinātori par to lēms, jo viņi ir uh, tiesīgi izvirsīt jautājumus, kas tiks iekļauti Liba komitejas darba kārtībā, vai tie tiks izskatīti vai nē. To, par to diskutē un to lemj koordinātori. Es pieņemšu zināšanai, un šis jautājums tiks izvirsīts. Tagad Flotras kundzē vārds. Lūdzu, divas minūtes, jā, jā, es ļoti ātri runāšu, es gribētu pateikties par šo lielisko darba dokumentu, es arī atbalstu Weberskundas domu, kas atbalstīja šīs aktivitātes, bet eh, atzīmē to, ka ir nepieciešams varbūt vairāk izcelt tos pretrunīgos jautājumus, kas attiecās uz konkrētām dalībvalstīm. Jūs teicāt par eh, robežu jautājumu, jūs eh, runājat arī par jautājumiem, kas izraisa bāžas. Uh, Eh, teicāt, ka jūs strādājat kopā ar Frontex aģentūru 2010. gadā, izstrādājot stratēģiju pamatiesību jomā. Jūs arī eh, bijāt tad kā konsultanti fórumā strādājat kopā ar kādām aģentūrām. Un kā jūs strādājat ar šo aģentūru un kā jūs risinat pamatiesību jautājumu kopā ar, ar robežu jautājumu. Tā, vai ir kaut kādas vizītes un kā notiek šis darbs tālāk par Romiem. Ir ļoti plašs pētījums, kas ir veikts kopā ar, ar Pasaules banku. Ir atzīmēts tie dažādi līmeņi, kur varētu strādāt un iekļaut Romus. Uh, bet vajadzētu arī indikātorus, kas varētu izmērīt esošo politiku efektivitāti. Vajadzētu turpināt šo darbu un kādi cilvēku resursi jūsu rīcībā, lai realizētu šo darbu, lai varētu strādāt pie šiem kopīgiem indikatoriem, ko varētu tālāk izplatīt visās dalībvalstīs. Tālāk par mazgadīgajiem 2012. gada mm, ir bijusi eksperta grupa kas strādāja pie šī e, tēmatikas, kādā veidā jūs piedalīties šajā darbā un vai jums šķiet, ka šie nepavadītie mazgadīgie ir tās darbs, kur ir nepieciešami rādītāji, kas ļaut efektīvāk strādāt visiem iesaistītajiem, izvērtējot e, efektivitāti šai politikai dažādos līmeņos. Please, your turn. Eh, dank u, eh, voorzitter. Ik heb, uh, eh, ja... Paldies, priekšsēdētāji. Es no šī ziņojuma gribētu izdalīt trīs tādus aspektus. Es domāju, ka te ir problēmas ar aptvērumu. Tur ir ārkārtīgi daudz un ārkārtīgi plašs jautājumu loks izskatīts. 61. lapā, piemēram, tiek mudināts uh, ārzemniekiem piešķirta uh, balsošanas tiesības, tad uh, nu, nevarētu teikt, ka tās ir pamatiesības. Tas, ka nepilsoņiem būtu jāpiedalās vēlēšanās trešajā valstī, nu, tās jau nav viņa pamatiesības, un tas ir ļoti atšķirīgi no uzņēmēju valstu vēlmēm un iespējām to norganizēt. Un es nevaru to uzskatīt par pamatiesībām. Ja jūs sauksiet tās par pamatiesībām, tad es domāju, ka radīsies tāda uh, inflācija, attīstīsies aizvien vairāk jaunu un jaunu prasību. Tad vēl jūs runājāt par, uh, par nelegālo imigrāciju un par uzņemšanu atvērtās vai pa pusē atvērtās iestādēs, nu, tādās kā viesnīcās. Bet mums ir ļoti slikta pieredze Bēļģijā, nu, piemēram, bija runa par 500 eiro nedēļā attiecībā uz vienas personas uzturēšanu, un uh, šos cilvēkus nevarēja tā vienkārši aizsūtīt atpakaļ. Tad jūs runājāt vēl par, par eh, sievietēm un uh, sejas aiznēsāšanu dažās valstīs. Tas ir eh, aizliegts, bet jūs sakat, ka tas ir uh, attiecīgās sievietes ticības brīvības pārkāpums. Nu, un tad tas jau būtībā nozīmē, ka uh, mēs paciešam šo islāmistu atpalicību, un sievietes arī turpmāk drīkstēs vienkārši ieslēgt mājās. Un tā kā es domāju, ka te ļoti daudz, kas tiek darīts citādi, ne, nu, netiek īstenībā aizsargāts cilvēku pamatiesības. Paldies, Lunačeks kundze! Paldies arī es no savas puses gribētu pateikties aģentūrai tīpaši Kieram kungam un Brantē Kehris kundzei. Paldies par aģentūras ļoti labo darbu. Es atceros kādu ļoti kritisku rakstu vienā no Austrijas avīzēm, kur bija publicēta arī ļoti laba atbild no jūsu puses. Dažkārt tas darbs, ko jūs aģentūra dara, medijos eh, netiek tik labi pamanīts. Un tāpēc mans jautājums, ko jūs darat, lai jūs labāk informētu sabiedrību ar mediju starpniecību? Es domāju, ka tas ir viens no jūsu darba aspektiem, ko varētu vērtēt kā kritisku. Vēl divas lietas, ko gribētu pakomentēt un uzdot jautājumu. Jūs runājāt par migrāciju un patvērumu meklēšanu, par nepieciešamību izveidot kopēju Eiropas Savienības patvērumu politiku, un daudz no mums pilnībā to atbalstu un būtu gribējuši jau to sen. Bet jūs arī pieminējāt faktu, ka nepietiek, ka nav pietiekam daudz efektīvas uh, nacionālās pāraudzības attiecībā uz to, kā pret patvērumu meklētājiem izturs, kā tie tiek turēti dažās valstīs, uh, kā tie tiek deportēti atpakaļ uh, uz savām valstīm vai citām valstīm. Un kādi aspekti mēs no, ko mēs, ka parlaments varētu darīt, lai palīdzētu jums panākt tālāk progresu šajā jautājumā, un tīpaši uh, par to faktu, ka daudzas valsts, tā skaitā man valsts Austrija, cenšas atgriezt cilvēkus viņu izcelsmes valstīs, kur ir jau izveidot gadījumos, ka šie cilvēki jau ir ļoti labi iedzīvojušies bērniet skolās un būtībā nevajadzētu viņu sūtīt atpakaļ. Piemēram, te nesen bija gadījums ar Kosovas iedzīvotāji un ukrainieti, kas jau bija 17 gadus uh, precējušies un dzīvējuši, dzīvojuši Austrijā, un pēkšņi viņus gatavojās deportēt vienu uz Kosovu, otru uz Ukrainu. Tas ir neprāts. Un tad vēl par LGBT jautājumiem. Nesen arī šis parlaments runāja par uh, cīņu pret homofobiju un ļoti, bija ļoti plašs atbalsts no visām grupām. Tas pētījums, ko jūs veicat, ir ārkārtīgi. Uh, labs. Bet tagad jāskatās, kāds ir tas termiņš. Man liekas, ka tagad beigsies drīz tas termiņš, kad varbūt jūs varat pastāstīt, cik daudz cilvēku jau ir parakstījušies zem šī dokumenta, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja Eiropas institūcijas un nacionālās institūcijas strādātu pret nacionālām minoritātēm un par šīm te LGBT tiesībām. Brons kungs, lūdzu. Paldies. Viens no Kiprā pārstāvji, es gribētu uzzināt, vai, vai pamatiesība aģentūras pārstāvji uzskata, ka politisko, ka būtu jāizstrādā likumdošana pret politisko partiju diskrimināciju dalību valstīs, un vai eh, vajadzētu vai vajadzētu likumdošanu attiecībā uz naida kurināšanu un uz naida pastrādātiem noziegumiem politikā. Es domāju, ka te ir pozitīva diskriminācija arī. Paldies, Sogors kundze. Sogor kungs. Paldies. Es la, nu pat lasīju sesto nodaļu par rasismu un etnisko diskrimināciju, un es neatradu nevienu atsauci uz tiem pilsoņiem, kas pieder pie etniskajām mazākum, pie mazākumtātībām Slovākijā un kas ir uh, smagi cietuši smagus sodus uh, valodu likuma dēļ. Uh, Te ir tikuši pieminēt šajā nodaļā vairāk gadījumu, bet nevienā vietā es neatradu atsauc uz šo gadījumu. Tas mans jautājums. Vai jūs kaut ko par to vispār zinat? Ir valot likums, ar kuru cenšas iebiedēt un sodīt etniskās minoritātes šajā valstī. Paldies! Grisbeks kundze, lūdzu, bet lūdzu īsi. Paldies priekšsādātāji, es būšu ļoti īsi runāšu. Es gribētu pasītrot tāpat kā kolēģi eh, šo ļoti komplicēto raksturu, visaptvarošu informāciju, kas ir šajā dokumentā, kas tika arī prezentēts. Viena tēma šķiet īpaši svarīga un kas varbūt nav pārāk eh, labi izcelta Runa par bērniem, par bērnu aizsardzību. Šeit ir sādaļa par bērniem, kas cieši no vārdarbības, par cietušiem par upuriem, par mazgadīgajiem, kas tiek pārvietoti. Un manu uzmanību pievērsa sādaļa, kur ir runa par likumdošanu, kas ir piemērota uh, mazgadīgajiem, kur jūs raksta eh, par grūtībām, kas ir ģimenēs, kur ir vecāki dažādu tautību. Un te ir ļoti dažādas situācijas, dažas ir ļoti dramatiskas, un kādā veidā mēs varētu aizsargāt eh, bērnu tiesības, kas ir dažādu tautību ģimenēs. Mēs zinām no gadījumus atsevišķās dalību valstīs un attiecīgi aizsardzības trūkums skar bērna interesi un varbūt jūs pārāk labi neizceļat šo situāciju katrā ziņā. Es gribētu dzirdēt jūsu nostāju par šo jautājumu. Var jau būt, ka jūs zinat par šo situāciju, bet šeit ir arī vēl viens aspekts Būtu ļoti interesanti dzirdēt par vairāk par šo darbu. Varbūt jūs esat strādājuši pie kaut kādiem paziņojumiem, varbūt mēs varētu strādāt kopā. Katrā ziņā būtu interesanti eksēžu informāciju saņemt. Tā, fora de, yeah. de la lista. Thank you. Actually... Paldies. 30 sekundes. Paldies. Par nediskrimināciju un par multiplo diskrimināciju. Tas fakts, ka mums pagaidām vēl nav priekšlikums par uh, vienlīdzīgas izturēšanās direktīvu, vai uh, tas gal galā, iet, vai tas ietekmē situāciju ar nediskrimināciju Eiropā? Un tagad Pirmajai došu vārdu valdes priekšsēdētāji atbilžu liekšanai un pēc tam direktoram. Lūdzu, Brāns Kehris kundze. Paldies. Uh, Paldies par tik daudziem komentāriem un jautājumiem, ko apspriedīsim. Es domāju, ka vairāki no šiem jautājumiem varbūt atspoguļo to fonu situāciju, kādā šobrīd atrodas pati aģentūra. Jautājumi par to, kādi jautājumi varētu tikt iekļauti un, acīm redzot, nevar tikt iekļauti, ir saistīti gan ar notiekošo diskusiju par daudzgadu ietvaru, un es jau norādīju, arī gaidāmies te jāņem vērā arī gaidāmās diskusijas par uh, aģentūras uh, regulēšanu. Mēs gaidām ārējo novērtējumu un kā ir paredzēts regulā, tas tiks izdarīts līdz šā gada beigām. Un, protams, pēc tam būs arī pienācis īstais brīdis, uh, tik tiešām risināt šo te jautājumu par uh, aģentūras mandātu un sastāvu nākotnē. Un šeit parlamentam pavisam noteikti šajās diskusijās būs ļoti būtiska loma. Un varbūt balstoties uz šo diskusiju mēs varam jau tagad teikt, ka ir uh, laiks domāt par šiem jautājumiem un to, kas jūsuprāt aģentūrai būtu jādara vairāk. Taču, protams, jāatceras attiecībā uz dažiem uzdotiem jautājumiem, ka mēs esam Eiropas Savienības aģentūra, līdz ar to ir zinām ierobežojumi doties, teiksim, uz konkrētu valsti vai īstenot uzraudzības darbu, ka to nevar izdarīt, un tas no, tā noteikti būs arī nākotnē, jo mēs ļoti labi zinām, ka ir citas institūcijas, kas ir kompetences darīt šādus darbus. Un, uh, aģentūra to nevar veikt, jo te tad būtu tiešām funkcija dubultošanās. Paldies Danaks kundzei par uzdoto jautājumu, arī par uh, lingvistiskiem jautājumiem. Paldies arī Kingai Galai par šo jautājumu. Tik tiešām tā ir, ka aģentūra šobrīd arī diskriminācijas jomā galveno uzmanību pie, pievēršiem sešiem diskriminācijas cēloņiem, taču, kā jūs zināt, hartā ir pieminēti daudzi citi diskriminācijas iemesli, un, protams, tas ir vēl viens iemesls aģentūrai nākotnē paplašināt šo te loku. Un kā jūs jau te norādījāt uz valodu jautājumiem izglītībā, tad uh, jomā par bērnu tiesībām būtu iespēja risināt dažus no šiem jautājumiem, ja Eiropas Savienībā pastāv bažas, un mēs redzam, ka šādas bažas daudz vieta tomēr parādās. Un vēl par kritiskajiem punktiem un par specifiskiem jautājumiem, es domāju, ka Mortens te vēl vairāk pateiks, bet es, ja pievēršos 61. lapusē, kas te tika piesaukta, runājot par līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Es domāju, ka šeit jautājums, ka šeit aģentūra runā par uh, politisko līdzdalību, par to, ka nav iespējams nodrošināt efektīvu līdzdalību, kas līdz ar to ir efektīva integrācija. Tā kā šajā tekstā dod daudzsološu praksi vai prezentēt labu praksi, un arī ir ļoti būtiski ne tikai izstrādāt likumdošanu šajā jomā. Un es domāju, ka aģentūra labprāt apkopot šādu labo praksi un uh, šo informāciju dalītos ar, dalī, ar, ar dalību valstīm. Jo, nu, norādot, ka tā ir laba prakse un uh, aģentūrai ir uh, pienākums arī vākt šos te labās prakses piemērus mazākumtautības, man te atgādina. Es jau kaut ko par to sacīju. Es domāju, ka tā kā es atsaucos uz šo jautājumu, tad jāsaka, ka specifiskais pamats uh, diskriminācijai. To es jau pieminēju, un to aģentūra arī nākotnē darīs, bet runājot par šo konkrēto tēmu, Te jāsaka, ka ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībām sadarboties un, nora, un garantēt, ka šis jautājums tiek risināts. Šobrīd tik tiešām liels uzsvers ir likts uz rasismu. Tas tika arī izskatīts laikā, kad bija kad rasismu un ksenofobijas apkarošanas aģentūra tika mm, mainījās, un tāpēc arī tas konkrēti ir eh, pieminēts šeit, proti, ka pamatiesība aģentūrai arī ir jāturpina pievērst uzmanību rasismu apkarošanai. Bet, nu, protams, pārskat procedūrā šie ir tie jautājumi, par kuriem jūs pavisam noteikti runāsiet arī nākotnē. Jērumkungs, lūdzu. Eh. Paldies! Vispirms ļoti īsi pateikšu par mandāta tematiku. Tad, kad mēs sākotnēji runājām par aģentūras mandātu, tad bija diskusija par to, vai mandātam būtu jāskar ļoti plašu pamatiesību spektru, pamatiesības vispār, Mēs zinām, ka tādā rakursā strādā, strādā Eiropas padoma, vai arī, ka aģentūrai ir jābūt ar ierobežotāku mandātu, kur fokusētos uz pamatiesību īstenošanu tieši saistībā ar Eiropas likumu īstenošanu. Un, kā jau teica eh, priekšsēdētāja Frāns Kekris kundze, eh, ir regula un varbūt šo regulu pēc izvērtējuma atkal pārskatīs un tad paplašinās eh, mandātu, varbūt tad pavērsies arī diskusija par to, eh, kāda veida aģentūrai būtu jābūt, kas, kas ir nepieciešams, eh, un tad realistiski varētu varbūt izskatīt visas dimensijas un arī likt darboties tādā veidā. Īsumā par patvērumu Tā ir ļoti plaša pakete. Varbūt kādreiz vēlāk mēs varētu vēl atgriezties pie šī jautājuma. Mēs esam uzsākuši pētījumu, kur mēs pētam situāciju uz kuģiem vidusjūrā. Mēs pētam, kāda veida robežu kontrols tiek veiktas uz jūras Mēs pētam arī situāciju uz četrām, piecām zemes robežām un lidostās tašās. Mums ir cilvēku grupas, ko mēs intervējam visos minētajos punktos. Mēs runājam ar, ar um, amatpersonām, kas strādā ar patvērumu meklē, meklētājiem, mēs runājam arī ar atpakaļatgrieztām personām, mēs esam ceļojuši pāri vidusjūrē, ceļojuši pāri Grieķijas-Turcijas robežai. Tātad mūsu rīcībā ir ļoti plašs, ļoti bagātīgs materiāls, uh, ko mēs varētu piedāvāt jums, un arī kopā mēs varētu uh, diskutēt par šiem jautājumiem, tad, kad šis pētījums uh, būs pabeigts rudenī. Tad mm, no šī materiāla varētu arī izrietēt ļoti daudz ierosinājumu, ko darīt tālāk. Mums ir liels pētījums par LGBT. Mēs pabeigsim šo pētījumu šī mēneša beigās. Mēs gribam aptaujāt 100 tūkstošu respondentu. Sanāks ļoti masīva uh, datu kopa, un mēs gribam analizēt šos iegūtos datus faktus un gribam uzzināt vairāk par ar naidu saistītiem noziegumiem, kādi ir apstākļi, lai vairotu diskriminācijas noziegums mūsu valstīs un sabiedrībās pastāv, tad arī labprāt dalītos ar šīm atziņām ar jums. Tālāk par horizontālo direktīvu gribēju tikai atzīmēt, ka Arī horizontāla direktīva varētu pievienot svarīgus komponentus darbam, par kuru es stāstīju, un varētu arī papildināt mūsu darbu pie eh, daudzveidīgās diskriminācijas, multiplās diskriminācijas. Ļoti ceru, ka eh, varētu mēs arī šeit iet uz priekšu par bērnu tiesībām bērnu stāvoklis. Šajā jomā mēs darbojamies, mēs cenšamies eh, tālāk attīstīt mūsu darbus, mēs zinām, ka mēs spējam darīt kaut ko vairāk, un mēs gaidām arī institīvas no parlamenta kāds ierosinājums. Mēs arī pētam bērnu tiesības jaunajā es mandātā saistībā ar invaliditāti. Mēs pētam bērnu stāvokli, bērnu invalīdu stāvokli. Priekšsēs paldies! Es atvainojos, saka Flotris kundze, es nedzirdēju atbildu savu jautājumu. Man bija jautājums par romiem ko jūs gribat darīt ar Romu. Tātad jums bija darbs ar Pasaules banku, ko jūs tālāk darīsiet ar indikatoriem un tālāk. Tas bija ļoti precīzs jautājums par Romiem, ko jūs gribat rīcības plānā darīt ar šo darbu aspektu. Es nedzirdēju atbildu uz savu jautājumu. Ja jūs, eh, Bronce kungs, jūs arī kaut ko jūs varat izmantot pašu pēdējo minūti, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kur deputāti nav līdz galam apmierināti ar sniegto atbildi no jūsu puses. Jūs varat izmantot šo pēdējo minūti. Flotre, Madame Flotre, il y a eu un problème de traduction, un problème d'interprétation. Si vous pourrez répéter. Varbūt jūs varētu vēlreiz atkārtot savu jautājumu 30 sekundžu laikā. Kaut kas bijis ar tūkojumu kādus nākamos darbus jūs esat paredzējuši pēc pētījuma ļoti bagātīgā, ko jūs veicāt par Romiem kopā ar Pasaules banku, ko jūs darīsiet ar indikatoriem, šo indikātoru izplatīšanu un otrkārt nepal, nepavadītie mazgadīgie kādā veidā. Jūs savā izvērtējumā strādājat ar datiem par nepavadītajiem mazgadīgajiem. Droši vien, saka priekšsēdētājs, vēl Sogors Klejs un vēl kādi daži cilvēki uzdeva konkrēts jautājums. Varbūt ieskatāties savās piezīmēs bet no otras puses mums ir ļoti ierobežots laika periods, ja mums ir nākamais ziņojums, ko ir sarakstījis eh, Triafelidis kungs un citi kolēģi. Lūdzu īsi atbildiet uz jautājumiem. Paldies! jūsu franču valoda ir nedaudz par ātru, tāpēc varbūt es tā nesaklausīju pilnīgi visu. Eh, ko darīsim tālāk ar rompētījumu? Lielais rompētījums, ko mēs darījām kopā ar UNDP un Pasaules banku, mums bija lieliska sadarbība ar šīm institūcijām. Eh, mēs eh, strādājām ar šīm dimensijām un izstrādājām pirmo ziņojumu, ko mēs tagad darām. Mēs izpētījām situāciju 300 pašvaldībās. Mēs gribējām redzēt to, ko dara šīs pašvaldības vai arī ko viņas nedara, kādas labākās prakses. Un pamatojoties uz to nākamajā fāzē, nākamajā gadā mēs e, strādāsim kopā ar kaut kādu daļu no šīm pašvaldībām, iesaistot šīs pašvaldības, mēs skatīsim vai metodes, pieejas, uh, darbojas, vai ir kaut kādi paņēmieni, kas varētu uzlabot integrācijas procesus, kā arī sociālos uh, procesus attiecībā uz četrām jomām, kas ir atzīmēts. Tajā pat laikā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar dalību valstīm. Mēs esam izvēlējušies noteikti daudzumu dalībvalstu. Mēs izstrādājam monitoringa mehānismu un rādītājus. Vispirms tas ir šo dalībvalstu lietošanai, bet otrkārt, lai mums būtu salīdzināmi rādītāji visā Eiropas Savienība, eventuāli visās 27 dalībvalstīs, jo šis pētījums tiks attiecināts un izplatīts un izvests visās 27 valstīs. Pagaidām 11 valsts ir piedalījušās, bet vēl 13 drīzumā būs par nepavadītiem mazgadīgajiem. Mēs šobrīd strādājam tālāk ar šo jautājumu. Mūsu pētījums ir izdarīts, un tas arī viss Mēs strādājam tagad uz robežām. Mūsu budžets ir ierobežots, un tāpēc tāda izvēle. Vidusposmā jāsaka, ka mēs neesam iesaistīti šajā darbā, pa ko jūs runājāt, bet es varbūt vēlāk varētu ar jums kontaktēties individuāli, ja kaut ko uzzināšu vairāk. Varbūt eh, darīsim tā, saka priekšsēdētājs. Ja eh, jūs uzskatāt, ka nav atbildēts uz jūsu jautājumu. Jūs varat nosūtīt rakstiskā formā savu jautājumu pamatiesība aģentūrai, jo mēs esam pārsnieguši visus laika termiņus. Bija diezgan plaša šī diskusija, un tā, tas ir pamatoti. Esmu pārliecināts, ka. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Paturiet prātā, ka jums ir iespējams arī rakstīt vēstules aģentūrai, un aģentūras pārstāvji labprāt paskaidros to, kas šeit nav bijis līdz galam izklāstīts, un tad jūs saņemsiet atbild, atbild rakstiskā formā. Bet mums tagad ir jāiet uz priekšu. Atcerieties no rīta, kas mums notikās, un notika tā, ka mēs pārsniedzām laika termiņu un negribam. Mēs pārs... darīt tāpat arī šo pēcpazienu, tāpēc, ka mums ir koordinātors sanāks, mēs gribētu pateikties pamatiesību aģentūras pārstāvjiem, Kalim kungam un Brāns Kehris kundzei mēs ļoti ceram, ka pamatiesība viņi tur turpinās pastāvēt un dos savu ieguldījumu mūsu labākajā nākotnē. Lielas paldies! Yep. So, let's move on. Let's move on. Turpināsim. Tagad. Mums ir devītais punkts - stiprināta es iekšējā solidaritāte patvērumu jomā. Referenta kungs ir mūsu kolēģis Kirjakos Trianta Filidis. Mums ir jāizskata grozījumi. 159 grozījumi, diezgan daudz, nekā mazāk nav. 159. E, pēdējo reizi mēs šo skatījāmies maija mēnesī, un tagad ir grozījumi, un mēs varam diskutēt par tiem. Lūdzu, jums vārds priekšsēdētāji. E, jūs droši vien zināsiet, ka šī ziņojuma mērķis ir stiprināt solidaritāti un aizsardzību patvērumu jomā. Arī dalībvalstīm būtu jāuzņemas dalīta atbildība. Galvenais šeit ir izstrādāt tādu ietvaru, kur būtu sloga dalīšana, kur būtu vienāda pienākumu izpilde Eiropas patvērums sistēmas ietvaros. Mēs gribam sniegt atbalstu dalībvalstīm, kas kas cieši no neproporcionāla sloga. Bet eh, līdztekus šai solidaritātei mēs nedomājam par to, ka dalību valstīm vajadzētu izvairīties no kaut kādiem startautiskiem uzdevumiem vai pienākumiem. Eh, kolēģi ir iesnieguši daudz grozījumus, principā kopējiem mērķiem kolēģi piekrīt. Uh, Daudzos gadījumos iesniegtie grozījumi uzlabo sākotnējo tekstu. Es domāju, ka mēs varēsim sarunāt par kompromisiem, ņemot vērā, ka daudzi grozījumi ir savstarpēji papildinoši un pieņemami. Bet tad ir atsevišķi grozījumi, kur ir nepieciešams atsevišķi dialogs, jo tie ir tādi varbūt elementi, kas nesaskana ar šī uzdevuma mandātu, un tad es nevarēšu iziet uz kompromisu. Bet daudzās vietās ir iespējams panākt kompromisu, tātad būs kompromisa grozījumi, un es mēģināšu panākt vajadzīgo līdzsvaru. Es esmu centies sagrupēt grozījumus pēc sadaļām. Vispirms par apsvērumu daļu ir vesela rinda grozījumu. Pat saku paldies Gijom kundzei, Holmēr kungam par B daļu, tad papildinājums B punktā aps, apsvērumam, to es varu pieņemt. Tālāk ievads ceturtais. Ceturtais punkts šeit arī ir atsaucis to, ka vajadzētu mazināt um, šo nevienlīdzību starp dalībvalsti Ir nepieciešams, lai mūsu rīcībā būtu salīdzināma statistika. Es eh, Hirša un Holmajeres grozījumu varētu pieņemt, ņemot vērā to, ka pieteikumu skaits ir pie, um, palielinājies un arābu pavasara notikuma arī jāņem vērā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc vairākās dalībvalstīs tiešām ir milzīgs sloks, jo ir strauji palielinājies patvēru meklētāju skaits, un citās valstīs ir atkal noteikti demokrātiskā situācija, demokrātiskā situācija. Piektais paragrafs. Šeit ir lemšana par pieteikumu Homairs kundze ir iesniegusi grozījumu. Mēs šeit runājam par atbalsta pasākumiem, kas ir nepieciešami. Gijoms kundze arī ir iesniegusi grozījumu, mēs tam piekrītam. E, kundze raksta, ka dalību valstīm ir jāizveido. Ja adekvātas patvērumu sistēmas, un es pieņemu arī grozījumu par iebraukšanas punktiem tālāk par tehnisko atbalstu arī ir grozījums. Papanakolaju un Gijomas grozījumi ir pieņemti, tie ir grozījumi par EASO. Šeit ir svarīgi mainīties ar informāciju, šeit ir jāsniedz praktiska palīdzība, jāveido ekspertu grupas un arī jānosūta attiecīgās amatpersonas no citām dalību valstīm. Un līdz ar to pakalpojumi būs labāki, bet tas ir tas ir um, atkarīgs no dalībvalstīm. Tad mums ir uh, no Homajeres un Diemas kundzes arī grozījums par ESO un Frontex sadarbību. Uh, Frontex um, ir arī jāizteno savu uzdevumu pamatiesību jomā. Tad vēl ir grozījums par readmisiju, par uh, nacionālo aizsardzību. Tālāk nākamā sadaļa par solidaritāti. Visi šeit tiesniegtie grozījumi iet pareizā virs virzienā un kompromisa grozījumi nav vajadzīgi. Es esmu arī sagatavojis grozījums, lai būtu gludāk šis teksts. Piemēram, es, ir grozījums par to, ka naudas līdzekļi būtu jāpiešķir elastīgā veidā, ka būtu jānodrošina arī ātra piekļuve atbalstam finansiālā ziņā, ja ir kaut kāda ārkārtas apstākļi, noteikti ir jāredz pievienotā vērtība no aktivitātēm, ko finansē komisija, un arī jārunā par situācijām, kad Eiropas nauda aizstāja nacionāla budžeta līdzekļus noteiktās kritiskās situācijās. Tālāk sadaļa par atbildības jomu sadalījumu. Es domāju, ka ir skaidri jāiz... jānorāda ka Dublins regulas loģika ir jāmaina. Tas izriet no Eiropas kopienu tiesas judikatūras. Pārskatot Dublinas regulu 2017. gada, mēs varētu Monikas Holmajeras grozījumu šeit iestrādāt, ka tas, ko viņa raksto, varētu ņemt vērā. Mēs varētu tad izdarīt norādi uz dalībvalstu atbildību, izveidot patvērumu sistēmas, kas pilnībā saskan ar nacionālo un ES sistēmu, jo noteiktās vietās Dublins regula nenosaka uzdevumu sadalu starp dalībvalstīm, tāpēc nākotnē vajadzētu iestrādāt tādu prasību, ka ir jākonsultējas ar atbildīgo valsti Tālāk patvērumu pieteikumu kopīga apstrāde. Gan arī visi grozījumi ir vienādi ideoloģiski, mēs varam pieņemt lielāko daļu šo grozījumu, apvienoto kompromisu grozījuma. Tātad tas attiecas uz kopīgo pieteikumu apstrādi. Tur noteikti ir jārespektē patvērumu meklētāju tiesības. Uh, procedūras ātrums arī ir svarīgs. Eh, tam nevajadzētu būt tādam, kas eh, mazina kvalitāti vai efektivitāti šīs sistēmas darbība. Lielākā daļa grozījumu, kas attiecas attiecas uz pilotrīcību darbībām, projektiem. Eh, šeit es varu pieņemt šos grozījumus, te cilvēki ir vīlušies, ka iepriekšējā darbība nav bijusi efektīva E, nevienmēr ir bijis laba sadarbība un sloga kopīga sadali starp dalībvalstīm. Komisija ir teikusi, ka nāks klajā ar priekšlikumu aizsardzības jomā. Un ņemot vērā, ka ir kāds finansējums patvērumu meklētāju pārizmitināšanai, tad es varu apvienot arī divus pretrunīgos punktus kopā ka patvērumu meklējuma pārvietošana un aizsardzības saņēmēju patvēr, pārvietošana ir apvienojams jautājums, bet mums jāizpēta, vai kritēriji apvienošanai ir izpildāmi. Jāizskata vēl patvērumu meklētāju integrācijas jautājums, jāskatās, vai tos varētu pārvietot uz jebkuru e, vietu Eiropas Savienībā. Pēdējā sadaļa ir par savstarpējo uzticēšanos e, šajā jaunajā pārvaldības sistēma ziņojuma ceturtā sadaļa. Tā nav pretrunā solidaritātes principam. Šeit vienkārši ir atsauce uz visām institūcijām un noteikumiem un humanitāriem apsvērumiem. Ir norāda uz to, ka uh, tas viss būtu jāizteno, nedrīkstētu būt pretrunas, jāskatās, kur ir pievienotā vērtība. Un pievienotās vērtības nebūs, ja dalībvalstīs būs kaut kādas alternatīvas sistēmas. Un mums jādomā arī par cietušajiem. Un es atceros, ka tik ātri runāju, bet tas tāpēc, ka iepriekšējā debata gāja 20 minūtes ilgāk. Paldies! Tātad eh, tagad uzklausīsim deputātu teikto un pēc tam uzklausīsim, eh, tātad vispirms uzklausīsim referē, ēnu referents. Es sapratu, ka jūs vēlaties izteikties Bustilda kungs. Nē, bet es neesmu ēnu referents. Holmaier kungs ir pirmais. Tātad vispirms ēnu referentiem vārds visās politiskajās grupās un pēc tam pārējie deputāti varēs izteikties. Tātad Holmaiers kundze, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirmām kārtām es eh, vēlētos pateikties eh, Trianti Filides kungam par ļoti labo dialogu. Un patiesībā mums ir izdevies vienoties par politisku kompromisu, kas ir pieejams, pieņemams visām politiskajām grupām. Tātad eh, pašiniciatīvas ziņojums E, patiesībā runājot par sesto kompromisu, e, šeit runa iet par lielākiem, ciešākiem aizsardzības standartiem. Es domāju, ka aizsardzības standartiem, piedāvātiem aizsardzības standartiem ir jābūt e, visaugstākās raudzes šeit parlamentā, un iespējams, ka mēs nevēlamies par tiem runāt. Patiesībā jautājums vairāk ir par to, cik lielā mērā mēs uh, pieturēsimies pie šiem aizsardzības standartiem un nevis e, par to, ka mēs vēlamies pamazināt patreizējos standartus, vienkārši šiem standartiem ir jātiek īstenotiem un realizētiem dzīvē. Un tad jau mēs varam runāt par uzlabošanu. Tā tad, kādas ir mūsu prioritātes? Sestajā kompromisā. Par astoto jautājumu man ir kas vaicājams, kādā veidā, novēr, tiks, no, kādā veidā notiks novērtēšana un monitorings. Monitorings referents piemin visas iesaistītās puses novērtēšanā un uzraudzīšanā, bet eh, tas jau nav īpaši viegli uzraudzīt. Kādā veidā eh, jūs varbūt nodros, Eh, jūs, <laughs> jūs nodosiet šo uzraudzības funkciju patvērumu atbalsta birojam. Mēs eh, varam runāt, es nezinu, par veselu virkni 27, 28 dalību valstīs darbojošos nevalstisko organizāciju, kuras piedalīsies šajā novērtējumā. Varbūt jūs varētu sīkāk paskaidrot, kas ar to ir domāts. Jā, protams, ka eh, jūs runājiet par šīs patvēruma atbalsta biroja funkciju uzraudzības e, jomā kopā ar komisiju. Jautājums ir par atbildības e, sadalīšanu. Un e, ja šīs organizācijas institūcijas nespēj sadarboties, tad jau par nopietnu novērtējumu runāt mēs nevaram. Un tagad vien, viena prasība. Iespējams, ka izskatot 15. kompromisu, tas ir Busateļa kunga kompromiss, varbūt, ka mēs vēlētos komisijai pieprasīt sekojošo. Iesaistīt eh, čigānus eh, starptautiskās un arī dalību valstu nodrošinātās aizsardzības eh, sistēmās un īpaši runājot par patvērumu sistēmām, balstoties uz geogrāfisko vai demokrātisko situāciju. Un eh, ko tad mēs šeit esam gribējuši pateikt? Piemēram, Malta ir tā dalība valsts, kurā ir vislielākā migrantu plūsma, un arī tuvākajās valstīs līdz ar to arī darbs ar atpakaļ nosūtīšanu Maltai īpaši nevedas, un Malta tiek atstāta pats savā varā. Protams, ka Lampedūzā arī situācija ir līdzīga, un Lampedūza it kā saka, ka tā ir visvairāk skart, un tomēr Malta ir trakākā situācijā. Patiesībā otrajā vietā ir Beļģija. Tas ir ārkārtīgi tālu no Maltas, geogrāfiski raugoties bet eh, līdzīga situācija ir arī Grieķijā, un eh, patreizējā situācija Beļģijā varētu būt labāka. Tā tad eh, uz Beļģiju migranti dodas vairāk nekā uz Itāliju. Iespējams, ka tāda valsts kā Malta varētu saņemt eh, palīdzību no īrijas, piemēram, un varbūt, ka tā varētu saņemt atbalstu no citām dalību valstīm, jo Maltai šobrīd ir jātiek galā ar ļoti lielām problēmām. Un tagad varbūt eh, specifiskas dabas komentārs. Tā tad eh, Dublinas regula Tātad vai Dublina pati par sevi ir problēma un eh, varbūt kā mums. Eh, Wird regelrecht organisiert über das Bet, eh, nu, gal galā šeit ir runa par Turciju, mēs vēl neesam eh, saņēmuši atbildi, un te nav runa tikai par patvērumu meklētājiem, tie ir nelegāli imigranti, kas ir izceļojuši dažādu apsvērumu dēļ, un Grieķija īpaši cieš no šīs problēmas. Bet mēs redzam, ka Turcija nevēlas runāt par šo jautājumu, lai gan būtībā Turcijai vajadzētu uzņemties lielāku atbildību nekā tā to šobrīd dara. Je vous en prie d'avoir présent la limitation de Gijoms kundze, tā tad lūdzu runājiet lakoniski, labi centīšos. Mēģināšu runāt ārkārtīgi īsi, gandrīz telegrāfa stilā. Vispirmām kārtām es eh, vēlētos uzteikt tos kompromisu centienus, kurus Trianta Filides kungs ir šeit panācis, un vēlētos uzteikt arī viņa ziņojumu. Referents ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, lai sagrupētu un apkopotu dažādas idejas un centienus. Es principā atbalstu visus kompromisu grozījumus. Varbūt kādus no tiem vajadzētu redakcionāli pārstrādāt, bet ir tādi grozījumi, kurus manai politiskajai grupai būs grūti sagramot. Bet eh, tas jau ir darbs ne šai komitejai, bet eh, citur. Bet eh, runājot par kompromisu grozījumiem, es varbūt vēlētos izmest pāris idejas, jo tas atspoguļo gan manas personīgās, gan arī manas politiskās grupas domas. Solidaritāte un atbildība tie ir koncepti, kas atkārtojās atkal un atkal, un mūsu komiteja ir ārkārtīgi svarīgi par tiem runāt. Ja mums Eiropā nav kopīga patvēruma sistēma, un ja mēs vēlamies tādu izveidot, tad mums ir nepieciešama solidaritāte starp dalību valstīm, un vēl bez tam ir nepieciešams arī dalīt atbildību. Pilnīgi visām dalību valstīm ir jādala šī atbildība. Tā tad ir uh, tā kā medaļas divas puses, un eh, abas šīs puses ir vienlīdz svarīgas. Nākamais - praktiska sadarbība, un par to jums ir bijusi debatas. Ja mēs vēlamies uzlabot šo sadarbību, tad ir jāizdara secinājumi par patreizējo sadarbību. Piemēram, sadarbībai ir nepieciešama līdzekļi. Ja mēs vēlamies ambiciozu sadarbības programmu un ja mēs vēlamies darboties tagad un arī nākotnē, tad eh, tam ir nepieciešams atvēlēt nepieciešamos resursus. Šobrīd naudas ir pārāk maz, ambīcija ir pārāk maz. Uh, Un es domāju, ka mums vajadzētu rast nepieciešamos eh, resursus, jo tas agrāk vai vēlāk tāpat būs nepieciešams. Un visbeidzot par praktisku sadarbību. Protams, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tomēr mēs nevaram uz eh, sadarbības altāra upurēt likumdošanu. To jau Dānijas ministrs teica, un noteikti mēs vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, un tomēr ir eh, svarīgi, kādus tekstus mēs pieņemam Eiropas līmenī. Un tagad par Eiropas finansējumu. Es vēlētos, lai tekstā parādās teikums par to, ka, piemēram, runājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, patvērumu un migrācijas fonds nedrīkst tikt uzskatīts par dalību valstu budžeta papildinājumu. Dalību valstīm joprojām ir katras dalību valsts atbildība, un tas arī šajā tekstā būtu skaidri jāpasaka. Un vēl man ir divi papildus momenti par finansēšanas sistēmu. Vispirmām kārtām, sistēmai ir jābūt efektīvai, proti finansējuma piešķiršanai un izmantošanai ir jābūt pārskatāmai, un tā ir jābūt arī pietiekami elastīgai. Pie tam ir jābūt adekvātai koordinācijai starp patreiz pieejamiem finanšu instrumentiem. Un visbeidzot, ir jābūt pārskatāmai finanses sistēmai. Un Holmējers kundze teica, ka ir jābūt iesaistītiem visām, iesaistīt visām ieinteresētajām pusēm. Protams, ka jābūt, un tomēr ir jābūt uh, skatījumam, kura galvenais eh, nolūks ir izvērtēt programmas un ko tās sniedz Eiropas līmenim. Tātad šobrīd ir bijis eh, visai maz caurskatāmības, un šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Es tiešām biju ļoti īsa. Ceru, ka jūs to augstu novērtējat. Jā, es runāšu ārkārtīgi īsi, saka Romēnas Roedas kungs. Un eh, es vēlētos uzsvērt šajā ziņojumā parādījušos principus. Tātad šeit runa iet ne tikai par solidaritāti, bet arī par ētiku un morāli. Un par to mēs šeit nesam runājuši. Otrais, ko vēlētos šeit pieminēt, solidaritāte patvērumu jomā jau nav tikai saistīta ar kādu cilvēku nonākšanu dalību valstī, bet eh, tas ir saistīts ar to, ka šis cilvēks ir nonācis Eiropas Savienībā. <clears throat> Un eh, arī šajā ziņojumā tas parādās. Tagad varbūt mazliet par grozījumiem. Neviens no maniem grozījumiem nav iekļauts kompromisos, un par to mēs jau iepriekš runājām. Tas varbūt eh, no. Tas varbūt ir signāls tam, ka mūsu ierosinātajos grozījumos nav nekā pretrunīga un tie ir pieņemami. Nākamais referents ir mēģinājis rast kompromisus arī ar citiem grozījumiem vai starp citiem grozījumiem, un man patīk viņa pieeja vispārīgos vilcienos. Un tomēr vēlētos uzsvērt to, ka Jautājums par finansējumu izmantošanu, jo finansējumam ir jābūt daudz elastīgākam, lai tas atbilstu konkrētajām vajadzībām. Un cits, ko es uzskatu par ļoti svarīgu, ir jautājums par solidaritāti ar tām dalību valstīm, kuras ir īpaša sloga varā. Un šajos divos aspektos, protams, mums izdosies sadarbība, un par pārējiem punktiem es vēlējos pateikties, ka jau sākumā mēs atbalstījām šo ziņojumu un atbalstīsim arī turpmāk. Priekšsēdētājs. Paldies! Un tagad es mēģināšu dot vārdu visiem deputātiem. Bustilkungs, tātad jūs esat pirmais eh, deputāts, kas runā, ne ēna referents. Jā, paldies. Arī es vēlētos sveikt Rianta Filides kungu ar šo ziņojumu. Referenci paveic lielisku darbu, jo patiesībā Rianta Filides kungam ir pieredze un viņš skaidri zina, ko nozīmē milzīgs patvērumu meklētājs loks un šai valstī ir nepieciešama solidaritāte. Pie tam valsts, no kuras nāk es, ir tādā pašā situācijā, ja ne pat vēl grūtākā. Un tomēr vēlētos savos komentāros pieskarties divām jomām. Vispirmām kārtām atbildības sadalīšana. Es zinu, ka Dublinas e, noteikumos tas ir atrunāts, un tomēr šie noteikumi ir tādi mazliet samežģīti jo Dublinā runa iet par to, ka tikai viena valsts ir atbildīga par patvēru meklētājiem. Tā vietā mums ir jārunā par šīs atbildības sadalīšanu visu dalību valstu starpā, jo, piemēram, ja kāds iedomājas ienākt Eiropas Savienībā vienā valstī, tad šī konkrētā dalību valsts ir atbildīga par šiem patvērumu meklētājiem. Tas vienkārši nav godīgi, tā ir liekulīga, liekulība, varbūt ne gluži liekulība ar lielo burtu, bet ar mazo noteikti. Desmitajā gadā 90% no visiem legāli, legālajiem migrantiem ienāca caur Grieķiju. Un patiesībā Dublinas eh, vienošanās dēļ Grieķija uzņēmās eh, atbildību par 90%, 90 patvērumu meklētāju. Un līdz ar to es uzskatu, ka šī te Dublinas vienošanās ir nepareizi, jo ir jāmaina šis viedoklis, jāmaina tādā veidā, ka atbildība par patvērumu meklētājiem ir jāuzņemas visiem, vismaz tādos gadījumos, ja ir pilnīgi skaidrs, ka konkrētajā dalību valstī vairs nav resursu plūsmas apkalpošanai. Nākamais par eh, tālāk nosūtīšanas mehānismiem. Uh, Mēs zinām, ka ir tā saucamais Rīmas mehānisms, kurš ir speciāli izveidots, kurš tika izveidots Maltai. Un eh, tajā runa iet par atpakaļ nosūtīšanu vai vienkārši nosūtīšanu uz citu Eiropas valsti. Princips jau ir labs, bet tas nedarbojas. Tas nedarbojas tādējādi, ka Amerikas Savienotās valsts patiesībā no manas valsts uzņēma vairāk patvērumu meklētāju šīs te tālāk nosūtīšanas procesa ietvaros nekā, 27, nekā 26 pārējās dalību valsts. Līdz ar to es nezinu, šis princips reāli nedarbojas. Un mums ir jāpiemēro tam adekvāts mehānisms. Es nezinu, vai mums to vajadzētu, vajadzētu padarīt par obligātas vai brīvprātīgas dabas galvenais, lai tas mehānisms darbotos, un šodien tas nedarbojas. No tiesas ceru, ka šajā ziņojumā parādīsies skaidra prasība komisijai sniegt programmu, kas darbotos. Un brīdī, kad tāda programma sāks darboties, tad to būs jāpiemēro visām dalību valstīm un nevis tikai tām, kuras šobrīd ir ļoti, ļoti liela migrācijas sloga varā. Domāju, ka mums vajadzētu izveidot juridisku mehānismu, kurā skaidri būtu aprakstīti likumdošanas punkti un kurā būtu tālāk nosūtīšanas atslēga, tātad ko darīt, ja konkrētā dalība valstī ir milzīgs sloks. Es vēlētos vēl noslēgumā referentam runāt par 180. un 120. 118 un 120 grozījumiem, to jau pieminēja Holmējers kundze, un es ceru, ka uh, referents iesaistīs savas idejas. Labi. Ludfords kundze. Uh, chairman, I'm, I'm not... Prieksēdētāja kungs. Es neesmu manas politiskās grupas ēnu referents, es tikai vēlējos izteikt pāris komentāru. Es uzskatu, ka jā, ir taisnība visiem, kur apgalvo, ka mums ir nepieciešama lielāka solidaritāte kopīgajā patvērumu sistēma politikā. Protams, ka galvenā atbildība ir dalību valstīm un arī robežu pārvaldības sistēmās. Un eh, tas, ka ir dalība valsts, kuras izjūta neadekvāti lielu spiedienu, migrācijas slogu. Un eh, jautājums ir par to, cik lielā mērā šīs dalība valstis visvairāk piemeklētās ar to var tikt galā. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar patvērumu sistēmu un tās izstrādi un mums pilnīgi konkrēti ir jāatrunā, kura valsts saņem visvairāk patvēru meklētājus. Un es nezinu, kādi ir patvēruma meklētāju skaitļi uz vienu iedzīvotāju, bet Vācija un apvienotā karaliste ir saņēmušas pusi no visiem patvērumu meklētājiem. Tā tad nav jau tikai tā, ka tikai dienvidu valstis ka tikai dienvidu valstis eh, saņem visvairāk patvērumu meklētāju. Un jā, eh, Busatilkungs teica, ka Grieķijā ir visi 90% patvērumu meklētāji. Nē, tāda ir arī Francijā, Zviedrijā un ir arī tā saucamie vīzas termiņa pārkāpēji, kur paliek ilgāk nekā viņiem tas ir atļauts. Un tad, tad viņi kļūst par nelegālajiem migrantiem. Tā tad problēmas ir dažādas un eh, domāju, ka to vajadzētu arī iekļaut šajā skatījumā. Jā, protams, eh, solidaritāte un praktiska palīdzība tām dalību valstīm, kurām tiešām nav pietiekams kapacitāts, lai tiktu galā ar šo plūsmu. Es eh, varbūt esmu daudz mazāk aizra, aizgrābta par Eiropas iekšēju tālāk nosūtīšanas schēmu. Varbūt, ka vajadzētu vairāk uzklausīt to, ko dara komisija, jo šī te tālāk nosūtīšanas schēma ir izrādījusies samērā neefektīva un vajadzētu rast iemeslus, kāpēc tā. Jo viens no iemesliem, šai Eiropas eh, patvērumu sistēmai ir tāds, ka mums eh, nevajadzētu pret cilvēkiem izturēties kā pret bagāžas vienību, kur var sūtīt no vienas lentas uz otru, tāpēc mums nevajadzētu it kā mēģināt eh, nosūtīt to, bet mums ir jāskatās cilvēkā uz cilvēku, un līdz ar to patvērumu meklēt pret pakētu. Uh, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi patvērumu meklētāja prasība izskatīt valstī, kurā tas ierodas, un nenosūtīt viņu kaut kur citur. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem apgalvojot, ka tas būtu risinājums. Un ja mums ir tāda pastāvīga tālāk nosūtīšanas schēma, uh, tad kā tas darbosies citās valstīs? Jā, es, es redzu, ka jūs jau esat gatavs man atņemt mikrofonu, bet tomēr ir šeit iesaistīti un iejaukti zināmas eh, briesmiņas, un ar to mums arī ir jātiek galā. Tā tad atkal mēs esam briesmās, mēs jau esam eh, pār, eh, pārāk pār, pārka, pārkāpuši pāri laukam. Tā tad Neskatieties uz to pulksteni, tas stāv uz vietas, skatieties uz to, kas ir jums labajā pusē. Koraca Bildskundze, jā, es pilnībā piekrītu, ka mums ir nepieciešama solidaritāte, un tomēr šai solidaritātei un debatēm ir jābalstās uz faktiem. Un statistika, ko piedāvā Eurostats, un to jau Sāra tikko pateica, ka divos pēdējos gados e, četras valsts saņēma vairāk kā pusi no patvērumu meklētājiem, un tā bija, tā bija Beļģija, Francija, Vācija un Zviedrija. Tagad runājot par Dublinu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pārskatītu šos nosacījumus un lai mēs Dublinu padarītu labāk piemērojam praksē. Un tomēr es uzskatu, ka līdz 2012. gada beigām mums vajadzētu redzēt šo te patvērumu sistēmu Eiropai. Un tomēr mēs nevaram tikai Dublinas vienošanos vainot tajā, ka patvērumu uh, process Eiropā nedarbojas tā, kā mēs to vēlētos. Es varbūt um, piekrītu, un tas parādās arī referenta teiktajā, katri, ka um, patvēru meklētāji ir jāuzklausa. Un tomēr tas vairāk attiecās uz tiem, kuri jau ir saņēmuši starptautisko aizsardzības garantiju. Un e, vai sistēmai būtu jābūt brīvprātīgas vai obligātas dabas, to varbūt lai lemj komisija, un tomēr vajadzētu izvērtēt to, kādā veidā, un to jau Saimons pieminēja, ko tas sniegs praksē, un visbeidzot par vīzu liberalizāciju. Es nedomāju, ka mums vajadzētu visu salikt vienā katlā, jo vīzu liberalizācija nav migrācijas risināšana, un tas, kad ir zinām pārkāpumi, tad par to ir jārunā pavisam atsevišķi, bet eh, vīzu režīms tiešām vīza ir uz trīs mēnešiem ierasties Eiropas Savienībā un šeit studēt vai uzturēties kā turistiem, tas nav migrācijas moments. Bronsa kungs. Es vēlētos pajautāt vienu jautājumu, un es neesmu nekāds lielais optimists šeit. Protams, ka solidaritāte ir svarīga lieta, bet tas nenozīmē tikai un vienīgi pār sūtīt patvērumu meklētājus, vispirms vajadzētu noskaidrot, vai patvērumu meklētāji tiešām ir pelnījuši patvērumu. Un tas, ka Eiropas Savienība lielu daļu akceptē un daļu noraida, kas notiek ar šiem noraidītajiem patvērumu meklētājiem? Tie ir jānosūt atpakaļ uz izcelsmes valsti. Viņiem vienkārši iedod papīriņu, es to dzirdēju, un tad viņiem ir jātiek laukā no Eiropas Savienības eh, pašiem saviem spēkiem, vai tā tiešām ir atpakaļ nosūtīšana. Mēs dzirdējām no Frontex izpildu direktora, direktora, ka tie, kuri ierodas Grieķijā no Turcijas, vienot sakot, viņiem nebija nekādu dokumentu, un eh, līdz ar to nav zināms, no kurienes viņi vienkārši ir ieradušies. Vai šādus cilvēkus eh, mēs varam pagodināt ar patvērumu meklētāju statusu, vai viņi tiešām nekļūs par bīstamiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Paldies, Papa Nikolau! Paldies! Es gribētu pateikties eh, referentam par to, ka viņš ir paveicis ļoti svarīgu darbu. Es esmu no Grieķijas, un uh, mūsu valstī šis spiediens ir ļoti liels. Diemžēl mums šobrīd nav uh, laika izdiskutēt katru grozījumu atsevišķi, bet es te gribētu parunāt par pašiniciatīvas ziņojumu. Tā ir būt, tā ir ļoti svarīga iespēja nāk lejā ar idejām un uh, solidaritāti pārvērst praksē. Mūsu gadījumā Grieķijā tas nav tik pragmatiski. Mēs zinām, ka ir Frontex un arī daudz kas cits ir darīts, bet rezultāti, diemžēl, nav apmierinoši. Ar šo ziņojumu mums ir idejas ieviest jaunas idejas, nāk klajā ar jaunām idejām un ieviest tādu pragmātisku solidaritāti. Es gribētu paturpināt to, ko Kurāts Bildskundze sacīja, mēs parāgamies uz faktiem, tad uh, tās valsts, kas ir dienvidos, diemžēl piedzīvo lielāks piedienu nekā ziemeļvalsts, tā pavisam noteikti realitāte. Uh, Paldies, un tagad. Yeah. Holmeier put a question to the commission. Homērs kundze uzdeva jautājumu komisijai, vai mums vajadzētu tagad uzklausīt arī no komisijas atbildi? Komisija, ne? Nu labi. Nu labi, tad uh, eh, Trieta Filīdis kungs lūdzu referentu kungam vārds vēlreiz. Paldies priekšsēdētāji. Es respektēju arī to, ka jūs eh, norādījāt uz laika ierobežojumiem. Es centos šo ziņojumu padarīt par Lība komitejas ziņojumu, nevis tikai par Trienta Filīdas ziņojumu. Un tāpēc es. Uh, iekļāvu gadrīz visus grozījumus, kas tika ierosināti, dažus es eh, kompromisu veidā pieņēmu, bet ir ārkārtīgi daudz tēmas, par kurām šodien tika runāts, kuras es, diemžēl, nevaru šodien komentēt. Katru atsevišķi es akceptēju to, ko Holmajers kundze ierosināja, ka mēs tiekamies ar visiem ēnu referentiem un vēlreiz pārnājam visus šos jautājumus. Lielas paldies un paldies visiem kolēģiem! un arī visiem sekretariāta darbiniekiem, kas ar man kopā strādāja. Paldies Trianta Filides kungam ne tikai par jūsu darbu, bet arī par to, ka jūs centāties eh, iekļaut savā ziņojuma projektā mm, visus viedokļus un paldies, ka palīdzat mums arī ar laika grafiku. Un tagad mums ir nākamais darba kārtības punkts, tātad ziņojums, kuru izstrādā mūsu kolēģi Āna Hedes kundze par bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē. Gribētu mums atgādināt, ka mēs izskatīsim šo atzinumu, kuru izstrādā mūsu kolēģi Hedes kundze. Atbildīgā komiteja ir uh, kultūras komiteja. Un Tajā pašā laikā komisija nesenāk uz klajā ar paziņojumu Eiropas stratēģiju labākam internetam bērniem, un tas ir ņemts vērā sagatavojot šo atzinumu. Pēc tam, kad mēs būsim noklausījušies um, Hedas kundas uzrunu, mēs arī nospraudīsim termiņus grozījuma iesniegšanai. Lūdzu, Hedas kundze. Paldies, prieksēdētāji kungs. Jā, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kaut arī tas ir tikai atzinums par pašiniciatīvas ziņojumu kultūras komitejā. Mums ir ļoti liela atbildība, lai pasargātu mūsu bērnus digitālajā pasaulē, un digitālā pasaule aug ātri un paplašinās ārkārtīgi ātri. Tāpēc eh, nākotnē mums šī atbildība būs vēl lielāka. Mums ir jānodrošina bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē. Internets bērniem sniedz ārkārtīgi daudz pozitīvu uh, iespēju izteikt savas domas, iepazīties ar savām tiesībām un iegūt informāciju. Bet vienlaicīgi digitālā pasaule ir pilna ar briesmām un draudiem, un bērni ir ievainojama grupa. Pie šiem riskiem ir jāpieskaita arī grūmings, mobbings, iespēja redzēt neadekvātu satura informāciju vai arī tikt pakļautam dažādiem reklāmas trikiem un uh, tikt pakļautiem arī dažādai krāpniecībai. Protams, pie tā ir jāpieskaita arī e, seksuālās izmantošanas attēlu izplatīšana internetā. Savā atzinumā es uzskatu, ka morālā un arī tiesiskā atbildība bērna aizsardzībā ir pilnīgi skaidra. Uh, Bērnu konvencija, kuru ir parakstījusi pilnīgi visas Eiropas Savienības dalību valsts, uzskata, ka bērnu tiesības ir jāaizsargā pieaugušiem, tajā skaitā arī valstī. Saskaņā ar bērnu konvenciju arī mēs, kā likumdevēja institūcija, esam iesaistīti bērnu tiesību aizsardzībā visos likumdošanas etapos. Tas attiecās arī pieņemot lēmums digitālajā pasaulē. Arī Eiropas cilvēktiesību konvencija mums sniedz atbildību sadarbību caur otro pantu, turā, e, kurā runa iet par tiesībām uz dzīvu, un astoto pantu, kurā runa iet par aizsardzību personi, personīgajos dzīvos. Un e, dalību valstis, e, dalību valstu tiesības ir atrunātas arī tiesas nolēmumā. Uh, ir jābūt arī labākai bērnu tiesību aizsardzībai un integritātei, un tas ir paredzēts arī Eiropas Savienības datu aizsardzības likumdošanā. Bet ne tikai dalību valstu valdībām ir jārīkojas, ir svarīgi, lai pilnīgi visas sabiedrības formas un institūcijas darbotos, piemēram, interneta provideri un brīvprātīgo organizācijas. Un tā saucamie hotlaini, kur var tikt izmantotas bērnu seksuālās izmantošanas attēli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi to apkarot. Savā atzinumā es esmu uzsvērus, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt bērnus, un tomēr tam ir jābūt tiesiski pareizā veidā. Un es esmu pamudinājis gan dalību valsts, gan arī komisiju apkopot statistiku par to, kādā veidā tiek uh, Eh, kādā veidā tiek veikta tiesvedība pret grūmingu. Vēl bez tam ir ļoti svarīgi skaidri definēt, ko nozīmē bērnu pornogrāfija. Ar to es vēlētos pateikt, ka es netaisos pretnostatīt dažādas tiesības, jo es zinu, ka ir bērnu tiesības uz drošību un labklājību no vienas puses un tiesības izmantot internetu vai tā saucamās procesuālās tiesības tikt nostatītam tiesas priekšā no otras puses. Tātad mums ir morālas, tiesīgas, tiesiskas un arī kā pieaugušo tiesības aizsardzīt mūsu bērnus. Protams, es vēlētos šajā atzinumā ielikt vēl arī daudz ko vairāk, piemēram, patērētāja tiesības, jo, piemēram, patērētāja tiesības aptrunā reklāmas nosacījumi. Jautājums par sociālajiem mēdījiem, kādā veidā mēs varam pasargāt mūsu bērnus un kā tiem vajadzētu izmantot internetu. Bet kulta ziņojums, kulta komitejas ziņojums jau ir adekvāts un IMCO sagatavo atzinumu, jo mēs runājam par patērētājiem, jo bērni lielā mērā ir patērētāji. Ja mēs raugamies uz laika termiņiem, tad kultu komitejā balsojums notiks 10. jūlijā. Tas nozīmē, ka mēs šajā komitejā cerams balsosim 9. jūlijā, tā ir pirmdiena. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. jūnijas. 25. jūnijas, ja nav nekas mainījies. Vēlākais pulkstens 12.25. jūnijā grozījuma iesniegšanas termiņš. Paldies! Our... Labi, paldies! Tagad vispirms Grīsbeks kundzei vārdu. Merci bien! Paldies! Es gribētu pateikties referents kundzei par lielisko darbu arī gribētu kalpu komitejas pārstāvjiem pateikties. Un tas ir arī labs darbs ar IMCO komiteju, jo IMCO komiteja ir atbildīga par patērētāju aizsardzību, uh, lai arī šeit nevar skaidri pateikt, bet sanāk, ka šis teksts tā kā otrais hierarhijā ir, bet uh, mēs šajā tekstā redzam ļoti plašu aptvērumu, arī juridiskās, tehniskās detaļas un tā tālāk. Tas viss ļauj mums runāt par um, progresu. Statistika ir šokējoša. Mēs varam konstatēt, ka uh, šīs fenomens turpina progresēt astronomiskā ātrumā, jo šeit ir ļoti liels bažas, kas ir saistīts ar bērnu aizsardzību, pusauģu aizsardzību. 82% kas skatās un darbojas digitālajā pasaulē ar dažādiem līdzekļiem, varētu būt apdraudētā saka pētījums. Tad runājot par statistiku draudu skaits pieauga dažādā veidā. Ir dažādi ziņojumi par vārdarbību, par, uh, ir vulgāri paziņojumi un arī citādi paziņojumi, kas mazina cieņu pret cilvēku, ir arī spāmi. Un mēs redzam, ka katrs piektais ir seksuāli apdraudēts un arī katrs 15. ir saņēmis uh, Uh, šo kaut kādu piedāvājumu seksuālu, un 34% ir arī bijuši sastapušies ar kaut kādiem piedāvājumiem, kas nav bijuši paredzēti. Un tad mums Francijā pirms dažām um, nedēļām um, bija arī aptauja no 11 līdz 17 gadīgiem jauniešiem, un arī šeit rezultāti ir bijuši šokējoši, tātad šis jautājums ir ļoti bēdīgs, ļoti smags, un mums jāpadomā par to ļoti nopietni. Un pat ja mēs nevaram izdarīt līdzsvaru starp uzņēmumu interesēm par vārda brīvību un no otras puses arī nu, tiesības saņemt informāciju, mums ir jāņem vērā mēdī, jauno tehnoloģiju attīstību. Uh, Uh, un mēs zinām, ka jaunieši pilnīgi lieliski māk izmantot šīs jaunās tehnoloģijas. No otras puses ir jautājums par bērnu aizsardzību. Ir jāatrod līdzsvars. Ļoti grūti šo līdzsvaru atrast, bet jebkurā gadījumā mēs cenšamies tādu nodrošināt. Un šaubu nav, ka visos šajos tekstos, kur mēs esam debatējuši un lasījuši, arī likumdošanas aktos mums ir jādomā par aizsardzību, par, um, par to, kā informēt gan bērnus, gan arī skolotājs, gan arī eh, vecāks par šiem draudiem. Un Mēs nevaram būt apmierināti, tas nav apmierinātības kaut kāds elements. E, šeit ir tāda poncija pilāta politika. E, mums arī jāņem vairāk, varbūt jaunieši vienmēr uzsver internetu vidi kā tādu, kur ir kaut kāds risks. E, ir arī dabiska reakcija no vecāku puses. bet eh, Diemžēl mēs nevaram izvairīties no kā, ka jaunieši izmanto šīs jaunās tehnoloģijas visu laiku un arī mobīli e, telefoni. Un netiek izmantots vairs tradicionālās tehnoloģijas, un viss šīs jaunās tehnoloģijas mobīlo telefoniju bērni daudz labāk pārzina nekā vecāki. Un ļoti ātri beigās teikšu tā ka, protams, mums viens no mūsu uzdevumiem ir nodrošināt bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē. Bet šeit mums jāapvieno gan juridiskie, tehniskie, gan eh, pedagoģiskie paņēmieni mums ir jācenšas atrast saprātīgu atbildi un rīcību, kā vērsties pret šo ārkārtīgi svarīgo problēmu. Visiem Eiropas iedzīvotājiem mums ir jārespektē bērnu tiesības, bet arī mums ir jāizpilda savus pienākums, jāizmanto visi līdzekļi, gan juridiskie, gan citi līdzekļi, kas ļautu mums aizsargāt bērnus, un mēs varētu veikt savu pienākumu. Mēs varam izmantot gan juridisko ietvaru, gan arī izglītojošo. Paldies Grīsbeks kundzei, ēnu referentei. Tagad dod vārdu nākamam runātājam. Busato kungam paldies. Es tautas partijas grupas ēnu referents Džalīli kundas vārdā uzstājos. Viņa diemžēl nevarēja piedalīties. Viņu vēlējās izvirzīt sešus jautājumus, par kuriem viņi iesniegs grozījumus. Pirmkārt, atzinumā tiek aicināts izstrādāt tālāk likumdošanas ietvaru attiecībā uz digitālo jomu un Te būtu runa arī par nesen pieņemto direktīvu par bērnu pornogrāfijas un līdzīgi jautājumu apkarošanu. Otrakārt, ir ļoti būtiski arī apkopot datus par uh, digitālajiem noziegumiem, jo tie vēl nav apkopoti it īpaši Eiropas Savienības līmenī. Treškārt, te ir nepieciešama uh, daudz līmeņu pieeja, kur ir jāiesaista vi visi ieinteresēti. Otrakārt, uh, Vecākiem ir jādod iespējas uh, atpazīt un aizsargāt savus bērnus no nepiemērot satura, jo citādi viņi nespēs viņiem sniegt aizsardzību. Piekārt ir jāveic papildus pūliņi, lai privātumu aizsargātu pēc iespējas vairāk un lai uh, sekundāro bērnu viktimizāciju izskaust. Un otrkārt ir vajadzīga spēcīgāka sadarbība starp dalību valstīm un arī trešajām valstīm, lai nodrošinātu, ka interneta vietnes, kurās eh, ir ievietots vai kas izplata nepiemērot eh, saturu, tiktu slēgtas pēc iespējas drīzāk. Un tas arī ir apstiprināts eh, direktīvā par bērnu seksuālās izmantošanas apkarošanu. Zīvels kundzei vārds lūdzu. Paldies! Es vispirms gribētu pateikties referentē par to, ka viņi ir uzņēmusies darbu pie šīs tēmas, kas kļūst aizvien nozīmīgāka. Un te ir dažāds, dažādu jautājumu spektrs. Protams, ja mēs runājam par digitālo aizsardzību, te ir runa arī par uh, sodāmības jautājumiem. Es domāju, ka mums nav nepieciešams te ja, izstrādāt jaunu likumdošanu, bet mums ir jāmudina dalība valstis īstenot to, tos likums, kas mums ir spēkā. Dažs no lietām jau te tika arī pieminēts. Vienlaikus, es domāju, pavisam liela atbildība ir arī tiem darboņiem, kas uz eh, internetu nozarē strādājošajiem, viņiem būtu jārūpējas par to, lai pēc iespējas drīzāk bērniem nepiemērot saturs tikt izņemts no interneta, pieminēts arī dizaina jautājums. Vēl cita problēma. Šodien, ja es parunāju ar jauniešiem, kas eh, izmantoja internetu un eh, šīs te čatošanas iespējas, pats par sevi saprotams, ka viņi to izmanto kas, kas vispār nav padomājuši par to, ka internetā var būt tikpat daudz risku kā īstajā dzīvē, un tās problēmas kļūst aizvien lielākas. Tad ja es eh, redzu, ka šodien ne tikai desmitgadīgi vai sešgadīgi, bet aizvien vairāk četrgadīgi, divgadīgi bērni tā pavisam pašsaprotam apietās ar uh, datoru, internetu jaunajām tehnoloģiskajām iespējām, un viņi nemaz nepadomā par to, ka internetā var uziet arī negatīvus elements. Es domāju, ka mums ar likumdošanas pasākumiem vajadzētu regulēt šo situāciju soli pa solim un mācīt mūsu bērniem arī atpazīt šīs briesmas un risks, un tāpēc es domāju, ka līdztekus nosauktiem pasākumiem mums arī aizvien vairāk vajadzētu izmantot eh, mēdīju mm, kom piedāvājums, lai bērnus izglītot, tāpat mums arī audzinātājs un skolotājs un citu personāli, kas ar bērniem eh, darbojas, eh, savā sadarbībā ar bērniem pieminētu un vērstu bērnu uzmanību uz šīm briesmām. Mēs no savas puses arī iesniegsim grozījumus, bet vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka, manuprāt, referenti jau ir piedāvājusi tādu ļoti visaptverošu ieskatu ar to plašo tēmu loku, pie kur mums būtu jāstrādā. Mums ir jābūt ārkārtīgi ātri, jākļūst aktīviem, tādēļ, ka tehnoloģijas attīstās ļoti ātri. Paldies Korats Bildes kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos uzteikt komisiju par stratēģiju bērnu tiesību aizsardzībai. Es um, uzskatu, ka internetam ir jābūt brīvam un drošam bērniem. Interneta brīvība ir ļoti laba lieta, tā dod bērniem iespējas mācīties, komunicēt, paust savu viedokli. Tajā pašā laikā viņi kļūst par upuriem no dažādi tiem nepiemērotas satura dēļ, seksuāla eksploatācija, bērnu pornogrāfija ir jāapkaro dalību valstīs. Tad ir vēl tā otra daļa, proti arī bērns ir, bērns ir jāuzskata par viegli par neaizsargātu patērētāju. Mēs pagājušajā nedēļā plenārsēdē pieņēmām stratēģiju ziņojumu par mūsu patērētājiem, un mēs strādājam pie vēl viena dokumenta šajā sakarībā. Es domāju, ka brīvībai jāiet roku rokā ar atbildību. Es atbalstu self uh, uh, pašu regulāciju, piemēram, ja mēs runājam par uh, reklāmu, tad šāds regulējums dod labs rezultāts, bet ar to nepietiek. Mums ir jāturpina izdarīt spiedienu uz uzņēmējiem un ieinteresētajām pusēm un jāsaprot, ka uzvarētāji būs abas puses. Barcelonas process, patēriņu preču fórums un citas iniciatīvas ir ļoti labas. Konkrēt sakot, ir izlēmts uh, skolās neko nereklamēt bērniem. Bērnu preces līdz uh, 12 gadiem nevajadzētu šādiem mazākiem bērniem reklamēt. Tāpat izlēms, ka nevajadzētu reklamēt produkts arī uz uh, kompāniju uzņēmumā aizlapās. Tie ir tādi mazi solīši. Tad vēl ir runāts par uzraudzības mehānismu un ārēju auditu ieviešanu, lai uzraudzītu šo pasākumu īstenošanu. Data aizsardzības jautājums arī ir būtisks šajā ziņā, un tas, ka tiek izmantot tādu atslēgas vārdu, lai jau reklamētu dažādas preces bērniem. Par izglītību tas arī ir ļoti būtiski, kā jau kolēģis te pieminēja. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, Kūrīs kungam vārds! Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā ziņu atzinumā ir runāts par ļoti viegli ievainojumu sabiedrības daļu. Ja jūs paturat prātā, ka jūs varat sēdēt pie televizora 40 stundas nedēļā un uh, arī nepilngadīgie var, nu, nepilngadīgie var pusotru stundu dienā pavadīt internetā un varbūt pat vēl vairāk. Um, Vecumā līdz 16 gadiem. Un, ja pastāv riski internetā, tad gal galā e, rodas arī liels problēmas, jo bērniem būtībā ir nerovi, neierobežota pieeja dažādai informācijai. Uh, bieži vien bērni sēž pie datora un uh, sērfo internetā pat vēl pirms uh, skolas vecuma. Un uh, mums arī tāpat ir jāņem vērā pašreizējā ekonomiskā situācija, arī tā ietekmēs uh, finansiāli visnabadzīgākos cilvēkus, ir tīpaši bērnus šajā kategorijā. Es domāju, ka te būtu arī tiesību sargājošām iestādēm jāiesaistās, tāpat arī skolai, ģimenei un sabiedrībai kopumā būtu kas darāms. 50% no mūsu no bērniem uh, būtu cieši no briesmām, pat esot savā istabā, un 33% mobilo telefonu tiek izmantot skolas vidē. Līdz ar to mēs runājam par ļoti kompleksu, ļoti sarežģītu dinamiku. Man šķiet, ka mums ir jāstrādā ar dažādām problēmām, piemēram, piekļuvu plašsaziņas līdzekļiem, izglītības vidē un jāraugās, lai mēs iemācītu, kā atpazīt piemērot saturu no nepiemērot satura. Bet es domāju, ka mēs arī varam izmantot uh, jēdzienu digitālā pilsonība. Mums pavisam noteikti ir jāraukās, lai esošās programmas būtu ilgspējīgas, jo ir internet drošības programmas, kurās ir pievērsta uzmanība tieši konkrētajai problemātikai, bet tajā pašā laikā mums ir uh, jārada noteikumi, kas būtu piemēroti un kas darbojas. Un pavisam noteikti mums ir jāraugās, lai mēs aizsargātu, vismazāk aizsargātos. Paldies, un tagad Lamberts kundzei došu vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka atzinuma sagatavotāji ļoti lieliski pastrādājusi tādā ļoti ierobežotā laikā un formā pateikusi ļoti daudz svarīgas lietas. Es gribētu kaut ko piebilst. Cilvēki runā par bērnu izpratni. Es domāju, ka viens no būtiskiem jautājumiem tiešām ir bērnu izpratne par to, kā viņu pašu uzvedība internetā var uh, nodarīt pār citu tiesībām. Mēs te skatāmies tikai uz uh, tā eh, teikt, pieaugušo gandrīz jau noziedzīgajiem nodomiem. Te mēs runājam par, eh, bet nerunājam par to, kā bērni paši izmanto internetu. Arī viņi var radīt risku citiem. Uh, attiecībā uz to, ko, kādu informāciju viņi nosūta citiem. Tātad šī te sapratne nedrīkstētu tikt aizmirsta, kā, nu, varbūt to vēl varētu arī pievienot. Nu, tad varētu būt arī cits, cits komentāri par datu aizsardzību, bet, nu, man liekas, ka vajadzētu arī padomāt par bērnu izpratni par to, kā viņi var kaitēt citu cilvēku tiesībām. Un šeit es nedomāju par dalīšanos ar dažādiem failiem, es runāju par citiem jautājumiem. Paldies! Trianta Filidis kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, mana grupa arī gribētu pateikties par referents paveikto darbi, tīpaši par šo te labo līdzsvaru, ko viņi ir atradusi ar bērnu aizsardzību un aizdomās turēto aizsardzību krimināltiesībās. Taču mēs gribētu uzsvert, tīpaši ņemot vērā Denis de Jongs. Uh, ziņojumu par eh, harmonizāciju krimināla tiesībās, ka to var izdarīt tikai saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, atgādinot, ka krimināla tiesības ir eh, piemērojams tikai kā pēdējais līdzeklis. Vēršoties tādu ļoti, tādu ļoti eh, skaidri definētu uh, uzvedību, kas eh, dar, nodara kaitējumu sabiedrībai vai individam. Vēl viens jautājums, kas mums ir skaidrs, ir um, interneta pakāpojums niedzēja loma. Mēs nepiekrītam komisijas aicinājumam, kas mudina šādu pakāpojumu sniedzējiem pieņemt lielā, uzņemties lielāku lomu bērnu aizsardzībā, jo gal galā šie pakāpojums sniedzēji ir komerc uzņēmumi Un eh, šīs jautājums vairāk piekrīt um, tiesību sargājošajām iestādēm. Un tāpēc mēs nedomājam, ka pakalpojums niedzējiem vajadzētu dot mandātu uzraudzīt internetu. Paldies, un tagad Hedz kundzei pēdējais galvārds. Table for tabling amendments. Un eh, Jā, jūs jau pieminējāt, kāda ir laika grafika. Paldies, saka Hedas kundze. Paldies visiem komentāriem. Man tiešām tie ļoti patika un palīdzēja. Nākamnedēļ es organizēšu ēnu referentu sanāksmi, un mums vajadzēs arī paskatīties par libe kompetenci, jo, kā jau šeit izskanēja šajā paša iniciatīvas atzinumā, mēs vēlamies daudz ko iekļaut. Pie tam eh, Koracas Bildes kundzes teiktais par pašregulāciju šajos gadījumos man nav pieņemams. Mēs nevaram pašregulēties bērnu aizsardzībā, un mēs, kā pieaugušie, esam atbildīgi par mūsu bērniem, un pašregulācija šeit, nered, šeit nederēs, tas tā ir mana pārliecība. Pirmo reizi 15, pirms 15 gadiem es sapratu, cik ārkārtīgi bīstams internets var būt. Tiem, kuriem ir bērni pirms 15, 18 gadiem, atceraties Spice Girls, vismaz tām, kurām ir uh, meitas, un eh, viņa vēl, mana meitene vēl, mana meita vēlējās redzēt Spaisgals bildes. Un pirmais, kad es ievadīju Googlā Spaisgal, bija milzīga pornogrāfisks attēls, un mana meita sēž man klēpī astoņu gadu veca, un ko viņa tur ierauga? Briesmu pornogrāfiju. Es domāju, ka visi ir saskārušies ar to, un es sapratu, ka kādā veidā aizsargāt mūsu bērnus, pat vecākam sēžot blakus, tas nevienmēr ir iespējams. Tas bija tikai piemērs ar spaisgailes. Tā tad es jau teicu, kā ir ar laika grafikiem. Nezinu, vai kaut kas pazuda tulkojumā, bet eh, jūs gribat to vēlreiz dzirdēt? Nē, tad pasakiet pats. Us, es gribēju tikai atgādināt Eh, vienmēr diskusijas beigās ir ļoti liederīgi atgādināt, kas tad izriet no mūsu eh, sārunas kultūras komiteja balsos 10. jūlijā, lībe termiņš grozījumiem ir pirmdiena, 25. jūnijas, pulkstens 12. un balsojums lībe komitejā notiks 9. jūlijā šogad mēs esam vienojušies par šiem datumiem. Gribēju tikai atgādināt, ka šos datumus, tas, lai mēs sadarbotos ar Hedz kundzi un palīdzētu viņai un visiem ēnu referentiem. Līdz ar to tas ir viss, un tagad mums ir koordinātora sanāksme. Es tagad piedāvāju organizēt divu minūšu ilgu pārtraukumu, un visas personas, kas nepiedalās inkamera sanāksmē aizslēgtām durvīm.